saviem priekšlikumiem budžeta komitejai. Lai tad budžeta komiteja pēc tam varētu apkopot un piedāvāt savu redzējumu par to, kā šīs idejas atspoguļos, kā tad nodrošina tiesisko pamatu konkrētiem projektiem un to finansēšanai. Un ir dažām sagatavošanas darbībām, lai tas viss varētu reāli arī mm, notikt. Bet lūdzu, tas jāizdara līdz šim datumam, Paldies! Paldies, Jensens kundzei! Juta Hauga. Jā, paldies, absolūti piekrītu Anai Jensenai. Pašsaprotams, ka komisija nevar šobrīd strādāt uz tādas pašas bāzes un tiem skaitļiem, kurus piedāvāja arī Eh, Eiropas padome 8. februārī. Tāpat arī nav nekāds konkrētais nec komisijas pašas, nec arī Alana Šūra priekšlikums, kas mums gan būtu vispieņemamākais. Komisija vienkārši var darīt to, kas viņam ir jādara. Ja nav spēkā daudzgad budžeta schēma, tad nav panākt parlamenta un padomas vienošanās, ka komisija šobrīd būtu jāstrādā uz vienkārši 13. gadu noteiktiem griestiem, un vienkārši jāturpina līdzinājums budžets. Bet, nu, jādomā, ka līdz vidum, māja vidum viņi arī to izdarīs. Par vidas komiteju un tieši sadaļas, kas skar mūs. Nu, šis ir pēdējais mūsu jautājums gads eh, līdzinējā daudzgad budžeta schēmā un tā arī divu lielo programmu. Tātad, kad mēs runājam par vidas programmu LIFE un arī otru programmu lielo, kas tagad, tagad arī beidz šogad. Tā kā mums ir jāskatās nākošajā gadā, kā mēs varēsim nodrošināt šos maksājumus. Kaut kā mums ir saistības, un mums vajadzēs šīs saistības arī sekt. Lielie jautājumi, lielie projekti ka šīs saistības mēs arī izpildām. Tātad gan life, gan arī veselības rīcības programmai. godīgi sakot, mēs jau varam vēl tikai gaidīt vēl lielāks rēķins. Mums būs arī vēl jāuzņemas citas saistības šī gada laikā. Un būs jānodrošina, ka būs nepieciešams arī tad skaidrs segums šiem. Par pilotprojektiem un atsevišķiem sagatavošanas pasākumiem. Uh, Te jau kolēģi saņēmuši arī ēpastu. Komisija sagatavoja starpposma ziņojumu, un uh, Anna Jensena, kā ir nozīmēta referente, un viņi ir tad saņēmuši šādu darba dokumentu. Es šobrīd, kolēģi, varu jums tikai pateikt. Lūdzu, skatieties ļoti precīzi, sekojiet, kas notiek. Es vēlētos aicināt jūs izsekot, lai tie pilotprojekti, kas jau ir uzsākti, kas jau šobrīd ļoti labi darbojas, nu, lai vismaz tiem mēs nodrošinām nepieciešamos līdzekļus un lai tie varētu turpināt strādāt. Tas ir daudz labāk nekā, ja mēs vienkārši septiņus jaunumus izdomāsim, un kas nozīmēs milzīgu darbu, bet galu galā nekas nenotiks. Tos nevarēs īstenot. Galu galā, te ir skaidrs, ka ir jābūt ļoti labi savienotiem, jābūt skaidram. Arī, ja mēs arī 14. gadā piedāvāsim jaunus projektus, kurus vajadzēs uzsākt, tad arī tas nozīmē īsi pēc lieldienām. Nu, šis jautājums tad, manuprāt, ir skaidrs, ka šim parlamentam tas jau vispār tad viss, kas nāks no jauna pēc lieldienām, tas viss jau ir pazaudēts. Gal galā mēs uzreiz jau sāksim vēlēšanu kampaņu, domāsim par jauno sasaukumu, un tad arī vispār nevairs nebūs šie jautājumi aktuāli. Tātad es aicinu izmantot absolūtos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, un tos piešķirt tiem projektiem, kas jau reāli darbojas. Un vienkārši tad uz to arī salikt visus akcentus. Par aģentūrām. Kā Anna jau teica, ir ļoti svarīgi, lai aģentūras tiešām spētu funkcionēt ar tiem resursiem, kas nu, viņam tiek piešķirti. Nav nekādas jēgas, jā. Mēs vienkārši aiz milzīgas taupības visu laiku viņiem samazinām budžetu, un galu galā vairs aģentūras nespēja īstenot savus uzdevumus. 2011. gada beigās komisija noteica 5% tad ietaupījums 5% apmērā tieši attiecību uz personālu. Tas skar arī aģentūras. Tas ir jau no 12. gada vēl turpmākos 5 gadus tiek samazināts personāls par 5%. Tas skar ļoti skarbi mazās aģentūras. Nu, lielās aģentūras, protams, arī. Uh, mēs viņam uzliekam papildus pienākumus, nu un kā viņa ar to lai tiek galā. Bet vistrakākais. Esmu redzējusi arī tādu komisijas dokumentu, kur komisija norāda. Ir jāsamazina pat vairāk nekā līdz šim personāls. Un ja kaut kur tiek samazināts, tas nozīmē, ka nu, tad atsevišķām aģentūrām samazināt vēl vairāk, lai vismaz kādam varētu kaut ko papildus tomēr piedāvāt vienam atņem vēl vairāk, lai citam varētu iedot. Nu, ja mēs skatām, piemēram, videi, mēs dosim vēl mazāk naudas, un varbūt tad, varbūt administrācijas, kaut, nu, es tad, tad sadomāju dažus piemērus, tiem varētu vairāk iedot. Nu, tas nav pieņemami. Komisija teikusi, ka mums ir jāizveido papildus, protams, kategorijas atsevišķajām aģentūrām. Gal galā. Aģentūra arī daļa no Eiropas administrācijas. Mēs norādījām, aģentūras nekad nevēlas, ka viņas ieliek vispārējā piektajā kategorijā. Viņas vēlas, lai aģentūras tomēr katru ielikt atsevišķā kategorijā. Nu labi, tad tiek piezīmēts, pievilkts klāt atsevišķās partneru mm, direktorāti, ģenerāldirektorāti. Un tā, tas ir tas, ko vēlas arī aģentūras. Mm. Nu, es personīgi uzskatu, ka šobrīd komisija te absolūti to ignorē. Te nekas nav, tu nav nekā tieskā pamatā rīkoties. Ja viņi, mēs pārmetam tādu padomēju beztiesisku rīcību, tad arī to, to varam teikt par komisiju. Nu arī, protams, Levandovskis un budžeta jautājums, Šefčoviča administrācijas jautājumi, nu viņi dabūs. Uh, viņi dabūs no manis šo kritiku, to, ko es nu, pat tieši tikpat skarbi, kā es jums to pateicu. Bet nu, es tā viņiem arī uzrakstīšu. Es vienkārši jums gribēju visiem to izstāstīt. Šitā mēs nepieņemsim to. Paldies, Ita Haugi, jums. Es zinu, ka es arī pats esmu pats piedalījies atsevišķās vizītēs delegācijā, dodoties uz mm, aģentūrām, un skaidrs tā ir. Mēs visu laiku pieprasām viņiem veikt jaunas funkcijas, Nu, nevar būt vienkārši kāds zāles pļāvēji nobrauc, nopļāva viņiem un galu galā pasaka vienalga tieciet galā. Nu, tas nav iespējams. Ja komisija visu laiku saka, ka samazinām izdevumus, tad jādomā, kādā veidā tad var palielināt ienākumus, piemēram, ar nodevām, varbūt kaut veidā kaut kādā var arī tad pielīdzināt šo. Tā kā, nu, komisija varbūt jādod aģentūrām brīvāks rokas, ka viņi tad arī radošāk var domāt, kādā veidā viņi iekasē papildus tad vēl sev ienākumus. Līdzīgi kā tas, piemēram, ir ar nacionālām aģentūrām, kas spēj sev finansēt arī ar nodevu palīdzību. Nu, iespējams, ka tas ir viens no risinājumiem. Jā, nu, tāda vienkārši pieeja par to, ka 5% arī uzreiz tieši pārceļ uz aģentūrām, uh, Nu, tas nav pieņemami. Vienkārši jūs tad vispār viņus paralizējat. Te nav vairs nekā cikliskā pieeja, te var redzam kaut kā tādu viļņi, bet, nu, jānodrošina nepieciešams finansējums. Nu, ko, tālāk izteiksies? Grāstēts kundze. Bet... Oui, je vais être très rapide, monsieur. Runāšu īsi, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju paust pilnīgu atbalstu mūsu referentei Haugas kundzei un gribu teikt, ka pilnīgi piekrīt jūsu teiktajam. Mēs uh, uh, bijām uh, arī uh, Londonā pāris dienas uh, Eiropas medikamentu aģentūrā un rodas tāds iespējas, ka pastāv konkurence starp aģentūrām, kuras ir izveidotas pēc par eh, komisijas iniciatīvas un ar parlamentu atbalstu, tad starp šīm aģentūrām no vienas puses un komisijas ģenerāldirektorātiem pastāv eh, tāda konkurence starp juristiem un zinātniekiem. Un tā ir ļoti uh, Uh, nopietna situācija, nenormāla situācija, ko mēs parlamentā nevaram atbalstīt. Mums ir jābūt modriem, jāgarantē budžets šīm aģentūrām, kurām ir arvien vairāk darba, un mums ir jāatbalsta šīs aģentūras, jo to uh, nevaram atbalstīt, kas notiek Eiropas komisijā šobrīd. Paldies! Paldies, tālāk vārds. Bakraškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir interesanti vērot, kā situācija Kipra attīstās. A plāns ir kritis, bet B plāna nav. Es to uzskatu par ļoti svarīgu daudzgad finanšu schēmē nākušā gada budžetam, jo patiesībā mums ir nepieciešams plāns B. Arī tad, ja nav neviena, nav nekādas daudzgadu finanšu schēmas, ne jūnijā, ne septembrī, ne vēlāk. Bet gribētu pajautāt, kāds ir scenārijs šādai situācijai, kad nav panākts kompromiss starp Eiropadomu un Eiropas parlamentu attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu? Un tādā gadījumā mēs nevaram turpināt, pamatojoties uz iepriekšējā gada budžetu, pagarinot to par 12 mēnešiem. Tad, ja tas būtu iespējams daudzgad finanšu schēmā, ir ļoti nelāgi vērot to, ka finanšu, eh, ka uh, finansiālā krī, mm, krīze ir negatīvi ietekmē, ietekmējis institūcijas. Tām patiesībā vajadzētu uzlabot savu darbību, jo krīzes situācija tieši tas ir nepieciešams. Man sakot, es gribētu zināt, kāds ir plāns B. Paldies. Ja, kolēģi, glaub, Kolēģi, vienalga, mēs varēsim strādāt, ja arī nebūs daudz kādu budžeta schēmas. Vienkārši tad būs spēkā vecais budžets. jāpaskatās, ko Nacionālos parlamentos um, lēma par šiem jautājumiem. Viņi visu laiku lēma tikai arī pieņem tāds lēmums par parādu izveidu un kāpināšanu. Mēs redzam, ka mums ir skaidrs, ka mums, kas esam atkarīgi no, protams, šādiem lēmumiem, visu laiku ir vairāk jāgaida, kad mēs beidzot saņemsim kādus lēmumus. Tādēļ būtu tikai pareizi, tā kā parlaments arī mēs jau pareizām pagājušajā nedēļā, ka mēs šo beztiesisko nelegālo uh, rīcības veidu noraidām. Un mēs jau vēlētājiem veselākam sakām, ka mums ir visu laiku jāgaida arvien ilgāk, un arī paši vēlētāji saka, ka mums arī tad sanāk, ka mums vēl galā arī jāgaida ilgāk, kamēr saņem Eiropas naudu projektu īstenošanai. Nu, labi, es neesmu nekāds budžeta eksperts, un labi, tas būs tieši atziņā tādā mierīgs, ka jums ir arī profesionāli, lai parunā, bet, nu, šeit emocionālais, protams, ārkārtīgi satraucoši tas ir. Bet, nu, labi, vēlreiz vārds tādā nejanzinē, lūdzu. Uh, yes, thank you. And... Paldies. Paldies par Jūtas Grostētu un jūsu pašu komentāriem un par jautājumu no Bokruša kunga. Uz to atbildot varētu sacīt, nav situācija nesarežģīta, ja vienošanos nepanāksim. Taču te ir runa par vienošanos dažādās jomās, nepieciešama vienošanās par juridisko pamatu. Uh, vienošanās par daudz gadu finanšu schēmu, ja mums ir vienošanās starp, eh, par juridis, eh, juridisko pamatu, bet ne par DFS, tad mums ir 2013. gada griesti. Un tad vēl jādomā, kāds ir eh, valsts un valdību vadītāju mm, nolīgums par 2000. 14. gadu. Un tur situācija ir atšķirīga. Tas ir daudz mazāk nekā par mums paredzēts 1, maksā, 1 A maksājumu kategorijā pētniecībai un attīstībai. Bet es domāju, visi vēlas rast risinājumu un tagad mēs e, nonākam pozitīvā saruna fāzē, meklējot risinājumus. Nu, tad iziesim no šī fakta, ja mums ir nepieciešams plāns B, tad dažkārt Jūs nevarat izstrādāt plānu A, ja jums nav skaidrs zināms, ka plānu B ir grūti izstrādāt. Runājot par aģentūrām, domāju, mums jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Jāņem vērā, ka aģentūrām ir nopietnas uzdevums mums būtu jānodrošina pietiekoši līdzekļi. Es nevaru, nevarētu apgalvot, ka aģentūras nevarētu ietaupīt, taču grūtības ir tās, ka valdību vadītāji ir vienojušies, kur ir izvietos aģentūras, un līdz ar to aģentūras nevar apvienot, kas tāds nekad nenotiks, jo dalībvalsts negribēs atteikties no šīm vietām šī aģentūra izvietojumi. Aģentūrām pavisam skaidrs mērķis un uh, darba veids, taču es redzu daudzas citas jomas, kurās varētu paskatīt uh, vecās aģentūras, vai tās vēl ar vienu pilda savu uzdevumu un uh, kaut ko darīt atšķirīgi varbūt varētu. Taču te mājas nav vieglas, jo lēmumu pieņem dalībvalsts. Vēl viena lieta, ko Grostētes kundze sacīja par strīdiem starp aģentūrām un komisiju. Es domāju, ka tāds ar vienu pastāvēs, un tāpēc mums parlamentā ir jāapzinās, ka šīm vienībām arī ir zinām uzdevumu un arī spēja tos īstenot. Tāpēc jums tas ir pavisam skaidri jāapzinās. Ar prieku sadarbošos ar jūsu komiteju, turpinot darbu, kad būs konkrēti priekšlikumi un nevis tikai spriešana par to, kas ir darāms. Jūta Hauga nobeigumā lūdzu. Paldies! Nu, mēs, kā redzam, atbalstām. Mēs arī, protams, atbalstām šo spēcīgo gribu ko signalizē mūsu sarunu risinātā komanda. Anna Jensen īsti par 2014. gadu, bet arī pirmkārt jau pat par sevi, arī kā līdzreferente par pašu ref resursiem. Šī spēcīgā grība vēstures kompromiss, lai nodrošinātu daudzgadu budžeta schēmas pieņemšanu. Mēs Nedrīkst, mums nedrīkst iebaidīt situāciju, ka vienkārši nebūs vispār vienošanās. Jo ir skaidri pateikts, ir skaidra situācija. Es jau vairākas reizes, un Anna to pateikusi, ir un vēlreiz lūdzu, ja nav vienošanās, tad mēs strādāsim ar šiem noteiktajiem griestiem, kas jau ir spēkā 2005. gadā. Šeit ir noteikti skaidri uh, arī e, griezti 2013. gadam. Nevis ar 2013. gada reālo budžetu, bet noteiktajiem grieztiem maksimālo apjomu, tātad, kas ir noteikts ar piestāžu nolīgumā. Tas ir tas svarīgākais. Tas ir ietvars, uz kura pusi mēs varam arī tad tērēt līdzekļus. Jo tas ir skaidri noteikts līgumā. Tad viss, kas ir līdz šim bijis spēkā, tad tas arī paliek spēkā arī budžeta, daudz budžeta schēma. Tāpat arī sadarbības starp padomi un parlamentu, kāds to savulaik atrunājam un vienojamies. Par konkrētiem gadskatiem programmām, piemēram, veselības programma un arī life programma. Labi, mēs varam arī tālāk risināt sarunas arī ar nozaru ministriem, ja arī mums nav nekāda dā, gada programma spēkā. Ja mums būtu politiskā griba, tad mēs arī to varam panākt. Arī daudz gadu programmas mēs varam noteikt. Nekur jau nav uzrakstīts līgumā, kā vai no 174. pāns, kur mēs tad atrunātu to, ka tā veidā jānosaka gadskārtēs un daudz gadu programmas, kādā veidā tam visam jānotiek un tam līdzīgi. Nē, tur nav nerunas par to, un tādēļ mums ir absolūti svarīgi, lai mēs paši um, rīkotos. Bet nav pateikts, ka ir jābūt obligātu šim daudzgadu budžeta schēmai. Nu, loģika saka, protams, ka vajadzētu, protams, tam būt. Bet nu tad jāskatās, ko saka dalībvalstis. Un paskatīsimies, dalībvalstīs arī katru gadu visu laiku cīņas par politiskajiem, varbūt, projektiem, politiskajiem virzību, bet nevienā no 27 dalībvalstīm nav nekādas šādas daudzgadu budžeta schēmas spēkā nav. Uh, vienkārši tādu politikas pēsticību, ko dalībvalsts pašas taču pieturās, un arī mums tas īstenībā nebūtu nemaz savādāk situācija. Labi, tā kā arī mēs runājām šeit arī par vienkārši tādu politikas um, pēsticību. Nu, labi, ja mēs tu pamanām ietvaru, kādā veidā pārgadā, pārskaitām un pārreķinām um, mm, arī šeit daudzgadu budžetu uh, un daudzgadu programmām pie šito budžetu, nu tas, tas ir tikai tehniski. Nevajadzētu no šīs situācijas baidīties. Nu, tāds ir mans ieskats. Un es domāju, ka arī varam ļoti labi dzīvot, bet daudz gada budžeta schēmas. Nu, skaidrs, ka vieglāk un patīkamāk jau tāda būtu. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende. Lielas paldies līdz ar to. Debats ir noslēgušās, pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Florētas siltumītas efekta gāzes. Un šeit referents ir Bas Aikhaut. Un tad viņš mums pastāstīs par šo tēmu. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, and... Paldies priekšsēdētāji un paldies visiem, ka esat šeit strādāt pie šī ļoti svarīgā temata. Dažkārt tas izklausās mazliet tehniski, kad mēs runājam par šādām gāzēm. Taču patiesībā tas ir zaļās ekonomikas ļoti labs paraugs. Mēs redzēsim, ka runājot par šīm gāzēm, eh, kas ir eh, ļoti augstas siltumnīca efekta izraisošās gāzes. Protams, būs uzņēmumi, kas apgalvos, ka viņi bankrotēs, ja mēs iejauksimies. Taču ir daudz uzņēmumu, kas pieprasa stingrāk regulējumu. Un šie uzņēmumi ir tie, kas jau desmit, pirms desmitiem gadu ir investējuši zaļajās ekoloģiskās alternatīvās. Un tad jautājums, ko mēs darīsim ar to situāciju no Uh, politikas viedokļa. Tātad, kas ir šīs gāzes? Tās ir ļoti augsta, uh, ļoti spēcīgas globālās atsevišķanas potenciāla gāzes. Katra molekula šai gāzei spēja ietekmēt daudz vairāk klimatu nekā viena CO2 molekula. Vēl viena lieta Šīs gāzes tiek izmantotas uh, uh, uh sildināšanas iekārtās, uh, kondicionieros un uh, saldētavās. Uh, Un uh, īpaši kondicionēšana ziņā ir ļoti lielā mērā pieaudzis šis skaits. Kopš 1990. gada par 60% ir palielinājis šo F gāzu em, izmantošanu un emisijas līdz ar to. Arī turpmāk tas pieaugs tieši. Um, uh, kondicionēju izmantošanas dēļ, īpaši, ja jūs paraugāties komisijas sniegto informāciju, tad F gāzu emisijas nākotnē tikai palielināšies, ja šo situāciju nemainīsim. Mēs par to tieši šodien runāsim. Vēl viena lieta, ko vēlos uzsvērt. Kad mēs runājam par F gāzēm, tad mēs runājam par atšķirīgiem uzņēmējiem, mēs runājam arī par dažādām dažādiem uzņēmumiem Eiropas iekšienē un ārpus tās. Un vēlos uzsvērt, ja mēs būsim striktāki, uh, mūsu regulējumu, tas, tas nāks uh, par labu vietējiem FKS ražotēm. Un Eiropā tas nozīmē galvenokārt maziem vidēju uzņēmumu. Visi uzņēmumi, kas sūdzas, vairākumā gadījumā ir ASV un Japānas uzņēmumi, kas plaši importē Eiropas Savienībā. Un ar šo regulu, protams, mēs mēģinām izstrādāt ilgspējīgu alternatīvu, pie kuras jau daudz MVU strādā, un tieši tos mēs atbalstīsim, ja mūsu priekšlikums būs stingrs. Pievēršoties komisijas priekšlikumam, kā jau parasti, komisija mēģina panākt līdzsvaru pati savā iekšienē. Tad ir daudzi spēku komisija, kas mēģina nonākt pie priekšlikuma. Un mēs esam redzējuši ministrs jau iepriekš neucāli uh, eh, paziņotas versijas, bet oficiālā versija ir mazāk ambicioza. Un varat paļauties uz to, ka es referents manā priekšlikumā mēģināšu labot šo te vispārināšanu, kas pēdējo mēnešu laikā notikusi ar komisijas priekšlikumu, un mēs tādu šo tendenci mēģin, mēģināsim pavērst pretējā virzienē. Par mani šai ziņā var būt droši. Vēl varat būt arī droši par to, ka ja es būtu mankārīgs politiķis, tad es mēģinātu visu to padarīt vēl stingrāk. Taču es šeit strādāju parlamentā, esmu referents un mēģinu panākt saprātīgu līdzsvaru. Tad kādi ir mani galvenie priekšlikumi? galvenokārt nodrošināt to, ka tas, ko mēs darīsim, stimulēs mazos vidējos uzņēmums un alternatīvas, kas pastāv. Minēšu tikai vienu alternatīvu. Tā jau ir pieejama daudzās saldē, saldēšanas iekārtās un eh, kondicionēšanas iekārtās, piemēram, CO2. Jā, tā, tā, tā ir siltumnīca efekti izraisošā gāze, taču tā ir daudz mazāk koncentrēti nekā eh, F gāzes. Un tirgus eh, pieauga diezgan ātri, taču, protams, atkarīgs arī no regulējuma, cik ātri tirgus attīstīsies turpmāk. Tātad mēs paplašinājām aizliegumu skaitu tajos sektoros, kur alternatīvas jau ir pieejams. Komisijas priekšlikuma kodāls ir saistīts ar pam, pakāpenisku atteikšanos. Ja ir totā, um, kopīgais F gāzu apjoms, tad, protams, pakāpenis samazināšana nodrošinās to, ka Eiropā šādu gāzi būs pamazām mazā. Taču, ja ir pieejams alternatīvas, tad var jau um, pa, panākt to, lai šīs nozars nepievērš tādam pārejas posmam, bet jau tagad pārtrauc darbību šādā veidā. Nu, un tad vēl nozars, kurām ar alternatīvām klājas grūtāk, un es tieši uz to arī aicinu. Aizliegumi vairākos sektoros, lai piedāvātu elastību tajās nozarēs, kur alternatīvas uh, vēl jāmeklē. Tātad es piedāvāju aizliegumus saldēšanā un arī stacionārajās kondicionēšanas iekārtās. Par saldēšanu nav nekas tiks ļoti sarežģīti Mums notika trīs atsevišķas sanāksmes, kur eksperti mums stāstīja par to, kāda ir situācija, un visai ēnu referenti vai vismaz viņu asistenti bija klāt un grib pateikties referentiem par viņu līdzdalību un par šo ekspertu uzņemšanu. Run, runājot par saldēšanu, ekspertu viedokšais sanāksmē bija visam skaidrs ka priekšlikums tiešām var tikt uzlabots un tam jābūt ambiciozākam. To arī piedāvāju runājot par kondicionē, gaisa kondicionēšanu. Tur ir uh, mazliet sarežģītāka situācija, to jūs arī redzēsiet atainojamies manā ziņojumā. Un te ir paredzēta lielāka elastība. Un tas ir svarīgi arī tāpēc, ka mēs izmantojam ekspertu pētījums, lai nonāktu pie šiem priekšlikumiem. Kopumā es piedāvāju pakāpenisko samazināšanas grafiku padarīt ambiciozāku. Mēs to varam darīt, tāpēc, ka mums jau ir, eh, zinām, aizliegumi eh, dzēsēšanas un gaisa kondicionēšanas joma. Komisijas priekšlikumā ir pakalpojuma aizliegums. Tas nozīmē to, ka pēc 2020. gadā vismaz tā izskan komisijas priekšlikuma F eh, gāzu izmantojums dažās ierīcēs būs samazināts, to nevarēs iztenot. Komisija domājot par šo samazināšanas grafiku vēl nepārdomāja, kāds būs sekas pakalpojums sniegšanas aizliegumam. Šis pakalpojums sniegšanas aizliegums regulā tika iekļauts vēlāk par šo pam, pakāpenisko gāzes samazināšanas aizliegumu. Ja jūs jau iekļaujat šo pakalpojumu sniegšanas aizliegumu, tad var arī būt ambiciozāki attiecībā uz eh, F-gāzu samazināšanu. Un tad mēs varam eh, tuvināties mērķim ātrāk un eh, arī šo pakāpenisko atteikšanos padarīt ātrāk. Un mēs mainām komisijas priekšlikumu, kur ir paredzēts kvota, paredzot, ka ir jāmaksā piesārņotēm par F gāzu izmešiem, tuvojoties uh, um, termiņam. Un ir valstis, kurās būs grūtāk īstenot šo priekšlikumu, jo ir atšķirība Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir skaidrs dalījums starp ziemeļu un dienvidu dalībvalstī, un mums būtu jāpalīdz tām valstīm, kurām īstenošana nāksies grūtāk nekā citiem. Tad noslēgumā ar šo priekšlikumu mēs stimulējam to ekonomiku, kas ir ieguldījusi uh, alternatīvās, galvenokārt Eiropas MVU mēs atbalstām, mēs norādām skaidrs vadlīnijas. Mēs palīdzam arī mazināt atšķirības Eiropas iekšienē starp ziemeļiem dienvidiem, un tad vēl ir pamatlietas, protams, uzstāsies ēnu referenti, un tad viņi pastāstīs sīkāk, un ēnu, es ceru, ka panāksim kompromisu grozījums, tad, kad būs iesniegta grozījuma. Paldies! Uh, Paldies, labi, zinu, šis jautājums ļoti sarežģīts, bet nu labi. Mums arī būs otrs ļoti svarīgais um, darba kārtības jautājums vēl jāizskata, un tad pēc cenu referentiem trīs minūtes pārējiem tikai divas. Sādāk mēs nespēsim visu arī izskatīt. Un tādēļ vārds tālāk Bankī kungam. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Paldies, priekšsēdētāji, godā tie kolēģi! Centīšos uh, izteikties lakoniski, kā jau uh, priekšsēdētājs to rosināja. Vēlos pievērsties trim svarīgiem punktiem. Pirmkārt, ir mazas, uh, mazas nelielas mobīlas gaisa kondicionēšanas ierīces. Ir paredzēts aizliegt F gāzu izmantošanu šajās iekārtās septiņu gadu laikā un atļaut tikai izmantot dabiskas gāzes. Un termiņš ir 2020. gads, tas ir pārāk tālējošs mērķis, jo inovācija vēl nespēja piedāvāt nepieciešamos risinājumus. Ir sarežģīta amonjaka un oglekļa dioksīda izmantošanu. Šeit uh, varētu rasties dažādas problēmas to izmantošanas gadījumā. Un arī ar CH uh, gāžu izmantošanu varētu rasties problēmas. Bija dažādi scenāriji izskatīt komisijā, vai termiņam ir jābūt stingram vai nē, bet referents uzskata, ka ir jāizteno agresīvāka pieeja. realizē hidrofloru ogļūdeņa rāžu izmantošanas pārtraukšanu līdz 2050. gadām esot iespējami, tā domā nu, referents, bet, eh, manuprāt, tas varētu būt problemātiski. Tālāk mobīlie gaisa kondicionieri transporta līdzekļos termiņš ir 2015. gads un 2025. gads HFC gāzēm. Priekšsēdētājs aicina runāt lēnāk runātāju, lai būtu iespējams labāk pārtulkot viņa teikto. Tātad, kā es teicu, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, uh, nosakot termiņus, jo pētījumu rezultāti vēl nav skaidri un um, inovācijas atpaliek no mūsu tālajošajiem mērķiem. Mums nav neapgāžamu pierādījumu, ka šīs jaunās dzēsētāju vielas ar globālās asilšanas potenciālu, kas ir daudz zemāks, patiešām ir drošas. Piemēram, ja notiek ceļu satiksmes negadījums, cilvēki uh, var uh, tik pakļauti šo dzēsēšanas gāzu ietekmē, piemēram. Tālāk uh, gaisa kondicionēšanas iekārtas tirzniecības uh, platībās, ir īpaši vidusjūras reģionā, ko esat paredzējuši darīt šeit. Vak vakar Vācijā uh, ir uh, izsludināts brīdinājums par šo gāzu izmantošanu. Un tagad sociālistu demokrātu vārdā. Jolēns. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Šis um, jautājums ir absolūti svarīgs. Mums ir bijis arī vairāki uzklausīšanas, mēs dzirdējām vairākus viedokļus un ļoti labi bija dzirdēt abas puses. Protams, rūpniecība pat piedāvā arī alternatīvas, bet vienlaikus pat šajās arī izmanto šīs F kāzes. Uh, Nu, šīs eh, ķīmiskā viela ir visur. Tas ir eh, dzēsēšanas eh, šķidrumos, dažāda veida slēdžos, un tā kā tas ir absolūti svarīgi. Jo mm, rūpniecība, protams, var tikai uzskaitīt jums, cik neiespējami daudzās nozarēs tas uh, absolūti ir svarīgi, un tad līdz to šā jautājums tas ir saistīts un skarto. F gāzēm ir, protams, milzīgs šis uh, siltumnīca efekta potenciāls, un uh, mums vajadzētu, protams, samazināt, un mēs redzam, ir vairākas alternatīvas, kas ir absolūti tikpat labas, un reizē arī nerada tik nelāgas gāzes. Galvenā problēma ir tā, ka īstenībā nav vairs nekāda pamata turpināt izmantot F gāzes eh, um, dzēsēšanas šķidrumos, bet te, nu, protams, tieši, kur ir kondicionieri, tur gan ir sarežģītāk. Nu, es te varētu arī vēl padziļinātāk skatīties uz atsevišķām nozarēm. Atsevišķās nozares var tur atrast alternatīvas, citām nepieciešams vēl papildus laiks, vai arī pasaka, ka vispār nav iespējams alternatīvas. Gal galā tie jautājums arī par drošību. Un par to, ko, kādā veidā mēs risinām tad energoefektivitātes jautājumu. Energoefektivitāte ir labāk, nu, tādā ziņā, ja mēs patērējam papildus enerģiju un galu galā neko neiegūstam. Te ir jāskatās, kā tad ir vispārējā situācija pa nozarēm. Par kondicionieriem, nu te varētu ir panākt to, ka te ir jānodala, kas ir redzēšanas iekārts un kas ir kondicionieri. Te ir uh, atšķirības Nu, ja mēs te skatāmies, te ir, zinām, iegumi, kur mēs iegūstam, ja vienkārši ļoti tikt aizliedzot šo lietu, vielu izmantošanu, gāzu izmantošanu. Vienlaikus arī jums jāskatās, kas notiek ar importētiem produktiem, jo bieži vien ir arī tāds palēkās zonas un neskaidrība. Ja vispār aizliedzam šo izmantošanu un tālāko apkalpošanu, service ban, nu, nekādā ziņā mums nevajadzētu ļaut, ka vēl turpināt um, visu laiku tikai uzpildīt ar jaunu šķidrumu, ar šo gāzes sašķidrinātu veidu, un uh, bija apsaka skaidri viss, pēc kāda konkrēta datuma tas vairs nav pieņemams. Vēl šīs nodevs. Nu, es domāju, ka tas varētu būt īstenībā vesels murgs, ja jūs vēlētos iekasēt nodevs vēl visā Eiropā un vēl, kad esam pārdalīt šos līdzekļus, kādā veidā tas notiks, kādā veidā notiek šī pārdale. Tas nav reāli iespējams. Bet, nu labi, šo jautājumu mums ir jāizskat ļoti intensīvi, un tagad es domāju, ka mēs jau panāksim arī ļoti labu soli milzīgu izrāvienu klimata aizsardzībai. Kristēvis tālāk. Jā, man grūti ir uh, strādāt divās komitejās vienlaicīgi, un arī neesmu ēnu referents šai jautājumā. Es pārstāvu Silakakis kungu. Mani pārstāv pasteidza šīs debates uh, par šo jautājumu. Uzņēmēji no vienas puses saka, ka šis uh, priek, uh, priekšlikums no komisijas ir briesmīgs, šaus, šaušalīgs, un citi uzņēmumi ir apmierināti un saka, ka ir jaunas iespējas tirgu, kas parādīsies, būs jaunas darba vietas un investīcijas un tā tālāk, ja komisijas priekšlikumi tiks uh, īstenoti, izmantojot dzesā, dzesēšanas iekārtās citas vielas. Tātad jautājums, vai komisija iet pareizā virzienā, Bas savā ziņojumā ierosina dažus tālējošākus priekšlikums, ko varētu atbalstīt, bet citi savukārt ir problemātiski priekšlikumi, tie iet pārāk tālu. Uh, aizliegumi dažos gadījumos izmantot šīs vielas no 2015. gada. Es domāju, ka šis termiņš ir pārāk īss. Katrā gadījumā mums ir jāizskata katrs gadījums atsevišķi, nav tāda kopaina iespējama. Katrs priekšlikums ir jāizanalizē, katra nozare jāizanalizē atsevišķi Uh, šis bāza ierosinājums par apkopes aizliegumu, domājot par maziem vidējiem uzņēmiem, ir atbalstāms. Tāpat jādomā par šo dalījumu ziemeļi dienvidi, siltās un augstās valstis, un siltākajām valstīm izmaksas varētu būt lielākas, un šīs uh, dienvidu valstis ir nabadzīgākas valstis Eiropas Savienībā, un tām būs uh, grūtāk īstenot šo uh, tiesību aktu nekā ziemeļu valstīm, un jādomā, kas par to maksās. Un visbeidzot aizliegums, pa, ja, iepriekšējās uzpildīšanas aizliegums, tas ir ļoti problemātisks komisijas priekšlikums ir, protams, priekšlikums, bet ir uh, jādomā par visa dzīves cikla analīzi un ja iekārtas tiek uzpildītas rūpnīcās, tad um, neradīsies lielākas emisijas nekā citos gadījumos. Es gribu pateikties bazām par sadarbību un ceru, ka mums būs ļoti labs uh, kompromiss šai gadījumā. Mums ir nepieciešams Mums ir labi eksperti šais jautājumos, un katrs, katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi, un mēs respektējam bāza viedokli un ceram tai pašā laikā panākt saprātīgu kompromisu, ko varēs atbalstīt vairums šīs komitejas deputāti un arī nozaras pārstāvi. Tā izklausās, ka zaļā pilsēta būvēt no pilnīgi jau melniem akmeņiem. Bet, nu labi, tālāk, Čulīgārtni. Um, also... Paldies. Arī es uh, uzstāšos ēnu referentu vārdā. Uh, tāpēc atvainojos par iespējams kokainu uzstāšanos. Vispirms liels paldies Bazam par viņa referentu darbu. Um, ēnu um, referents ir ļoti priecīgs sadarboties ar jums. Viņš saka, tad, kad būs izdevies uzlabot zināmā mērā komisijas priekšlikumu, man ir zināms bāžas par uh, to, kādā virzienā šis dosie dodas pas, paskaidrošu. Būtībā mēs atbalstām uh, pārēju no F-gāzēm klimatam, uz klimatam draudzīgākām gāzēm, taču uh, te ir jāizvērs no uh, nevajadzīgām ekonomiskām izmaksām, jo īpaši MVU. Vispirms uz pakāpeni samazinājumu. Pirmās pašas ir saistīts ar samazināšanas uh, ātrumu hidrofloru ogļūdeņražiem. Un bez tam mēs nevēlamies šo ātrumu pātrināt, tāpēc, ka nav zināms, vai alternatīvas pietiekoši agri būs pieejams, lai panāktu nepieciešamos izvirzītos mērķus. Runājot par pārskatīšanas noteikumiem, e, tas paredzēts 11. pantā, vēlamies izvairīties no tādas uh, situācijas, kad iekārta vairs nav uh, lietojama, tāpēc vienkārši nav pieejami, uh, pieejams šīs uzpildīšanas iespējas, kaut arī pats, pat iekārta vēl varētu darboties. Mēs uzskatām, ka uh, šis apkalpošanas aizliegums ne, nebūtu īstenojams. Mēs uzskatām, ka iepriekšējais uzpildīšanas aizliegums arī ir pret, kontraproduktīvs, uh, un tas samazinātu efektivitāti. Mēs izskatām iespējas, kā varētu izvairīt no nevēlējamām sekām. Mēs domājam, ka ir jāizvairās no šietiem universāli risinājumi. Aizliegums ir tāds, ka skaidrs, ka tehnisko apsvērumu dēļ pielikums ir pārāk ierobežojums. Eh, ir vērts paplašināt izņēmumu aptvērumu. Runājot par nodokli, skaidrs, ka tas ir delikāts jautājums. Mēs ierosinām piektajā pielikumā uz, uzskaitīt maksimālos uh, apjomus. Mēs mēģināsim šo mm, svarīgo noteikumu pārlikt uz 19. punktu Eh, pantu. Eh, būtībā mēs atbalstām šo ziņojumu, mēs nāksim klējā ar daudz, eh, ar grozījumiem, taču mūsu ierosinājums mēģināsim saglabāt realistisks. Paldies! Paldies nākošā runātājiem trim minūtēm Vils Skundz lūdzu. Äh, Paldies! Kopš 99. gada F-gāžu izplūdes ir pieauguši par 60%, un pārējās savukārt izplūdes gāzes gan ir samazinājušās komisijas priekšlikums, līdz ar to vienkārši pareizi tieši tādēļ šeit, nu, nedaudz tikai samazināt to tēlu, kāds veidojas, bet tas neatbalstīs reālajām vajadzībām. 21% no 2008. līdz 2011. gada arī vēl turpinās arī pārdošana līdz pat 13. gadam arī šīs gāzes varēs pārdot. Un šie dati pierāda to, ka jau īstenībā tikai atskaits punkts ir 2008. līdz 2009. gads, un tad tas vienkārši ir smieklīgi, ja mēs visu laiku strādājam novecojušiem datiem. Vienalga, ka laikā būtu, mums ir pārāk liels un pielaidīgs iespējas, ko paredz šobrīd ar vienu komisiju. Šobrīd vienkārši jāizliec. Tas ir skaidrs. Vajag aizliegt FKC un arī viss cits svarīgās. Tā. Mēs redzam, ka Te ir šīs bīstamās vielas saturošie produkti, vienkārši mm, absolūti novārda ozons lāni. Un tas, ko mēs redzam. Tirgus, protams, ir savām prasībām, bet te ir skaidri jānosaka, ka ir stingrās prasības. Ja mums tas izdotos, tas būtu svarīgi. Bet ja nē, mēs baidomos, ka arī ar vienu vide tiks piesārņot ar šiem F gāzēm, kas jau gadu desmitiem nonāk atmosfērā mazie uzņēmumi. Viņiem īstenībā ir ļoti labas alternatīvas. Viņi var arī piedāvāt arī klimatam draudzīgas un efektīvas vielas. Reālās cīņa ir par to, ko saka rūpnieki, ka nav pieejama alternatīva apjoma, pietiecīga apjomā, vai tas ir pārāk dārgi. Bet īstenībā tas tā nav. Īstenībā jau tieši mazās uzņēmumi pierādījuši, ka viņi var pielāgot savu ražošanu un to apgāst. Mums ir ļoti svarīgi aizliegums būtu vienīgais reālais veids, kas arī nodrošinātu plānošanas drošību. Vēl par šo bīstamo vielu atsevišķiem, kas tika izmantots. Tā kā eh, mēs atteicāmies no šīs gāzes izmantošanas leduskapjos, toreiz viss ražotāji teica, nē, nē, nekādas alternatīva nevar būt. Turklāt vēl arī tik pierādījumi sakopoti dažādu veidu pētījumiem. Un tikai no 91. gada izdevās, kad maz uh, ražotājs piedāvāja jaunu leduskapi, pilnīgi, kas bija brīvs bez šīs indīgās gāzes. Un tad arī pārējie varēja viņu pēc tam kopēt. Un tā kā šobrīd ir skaidrs. Pirms mēs pieņemam šādus ļoti skaidrus arī no aizliegums, tam mums ir skaidri jānosaka arī mm, F gāžu konkrētās vērtības. Un tad tas ir absolūti svarīgi. Mēs redzam, bieži vien ir arī dažādi noplūdes, kas ir ļoti kaitīgs vidē un arī, protams, ir patērētāju makam. Tādēļ arī dažādi veidā cita veida dzēsēšanas šķidrumu, kā piemēram CO2 un amoniaka izmantošana ir vidē draudzīgāk un efektīva. Paldies! Tālāk. Katram ierosina pusotru minūti un lai vēl paliek laiks arī mm, Lindas Makēvenas ziņojumam. Pilāra, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji mēģināšu ievē, ievērot man atvēlēt pusotru minūti. Šis priekšlikums ir uh, gaidīts, jo tas sniegs iniciatīvu inovācijām. Tas ir ļoti labi investīcijām, labi vidēji, taču mums ir jāparaugās uz tām nozarēm, kur tās īsti atrodas labi, ka ir ekonomika ekoloģiski virzīta, taču jāskatās, kur tas īsti atrodas. Ir 11. pānta trešais punkts, tas jau šeit tik minēts, tajā ir aizliegums pret iekārtām, kas no 2020. gada turpinātu lietot šīs gāzes. Runāšu par reālo ekonomiku. Manā valstī siltā dienvidu valstī ir iekārts, kas izmanto šī veida gāzes, un mums ir pār pa 4000 šādu iekārtu, bet Nīderlandē ir 150 šādas iekārtas, un tās jāņem vērā. Tas nozīmē to, ka ir jānomaina iekārtas, jo šajās iekārtās gāzes nevar aizstāt. Tā tad ir nepieciešams pilnīgi jauns iekārtas, tāpēc es runāju par reālo ekonomiku. Vēl viena lieta, kas jāpatur prātā. Siltos klimatos, kā manā valstī, tehnoloģiskās alternatīvas, kas pieejams šodien, noved pie lielākas e e enerģijas tērēšanas. Un līdz ar to beigās uh, izmaksas neizlīdzinās. Un tas būtu jāņem vērā īpaši saistībā ar maziem vidiem uzņēmumiem. Paldies! Jā, priekšsēdētāji, kā jūs zināt, uh, florētas gāzes uh, par 23 Eh, miljoniem reižu, 23 tūkstošiem reižu vairāk ietekmē planētu nekā pārējās CO2, piemēram. Un tā tad uh, situācija nemaz nav tik jauka. Turisma komitejā es esmu aizstājies un nāca klajā ar atzinumu, vakar tas tika nodots tulkošanai. Es vēlos jums norādīt, ka esmu paredzējis nāk klajā ar dažiem grozījumiem. Pirmais grozījums personāla un iekārtu certifikācijas termiņa pa, paildzināšanas 2018. gadu, nevis no 2014. gadu Un, un 2020. gada vietā 2024. Eh, gadu dzesināšanas iekārtām arī mainītu termiņu. Un tad eh, iekārtas, kas ir iepriekš uzpildīts ar eh, fluoru gāzi, tad no tām būtu jāatsakās trīs gadu laikā pēc tam, kad ir mm, stājies spēkā šis tiesība akts. Paldies! šīs dienas eh, mhm, eh, deputāts eh, Parņēkums. Rihards Zēbers, lūdzu. Paldies. Ja mēs nopietni vēlamies ievērot mūsu klimatu pārmaiņu politiku, tad mums, protams, ir jāskatās, ko arī tad mēs varam ar florētas un gāzēm, siltumnīca efekta gāzēm darīt. Mēs redzam, ka īstenībā Eiropas nozarei te īstenībā milzīgi šobrīd iespējas atrast reālas alternatīvas. Šis jautājums kļūst arvien nozīmīgāks un aktuālāks. Un komisijai mēs skaidri esam pateikuši, ja neko nedaram, tad jau 2015. gadā viena trešdaļa jau no visām siltumnīca efekta gāzēm būs tieši no šī F gāzēm. Un tas, kas ir satraucoši Dienvidvalstīm, kas likās kā milzīgs arī e, nepārvarams grūtības, nu, es tomēr uzskatu, ka īstenībā jau lielākās alternatīvas šobrīd jau ir pieejamas tirgu, un lielākā daļa arī tās atbalsta. Un līdz ar to arī tāda ambicioza pieeja šim jautājumam nu, ir neizbēgama. Un tas nu, galu galā nāk par labu arī pašām ražotājiem. Mūsu mērķis arī ir ilgtermiņa plānošana, un mēs arī vēlamies piedāvāt, protams, arī alternatīvas. Vienlaiks es tomēr neskatu, kādā veidā šī nodevu sistēma, ka reāli tā varētu darboties. Es tikai ziņā norobežojušies no šī priekšlikuma mums te drīzāk ir jāstrādā pie kāda regulatorā priekšlikuma, bet, nu, katrā ziņā te ir jāievēro tāda augstāka mērķa. Paldies! Tālāk vārds! Francijā Grostētas kundzei. Merci, monsieur Paldies, priekšsēdētāja kungs ir jānodala no vienas puses saldēšanas iekārtas un otras puses gaisa kondicionieri. Par saldēšanas iekārtām šķiet esam visi vienas prāts, tomēr vēlējos pievērst jūs uzmanību mazo video uzņēmumu jautājumam. Komisija ir noteikusi maksimālo apjomu un, manuprāt, tas būtu jāpārskata, jo mums nevajadzētu nožņaukt mazos vidējos uzņēmumus. Tālāk par uh, Uh, gaisa kondicionēšanas iekārtām. Šeit tehnoloģija vēl nav pietiekama attīstījusies. Uh, šeit tik, uh, tiek runāts par 2015. un 2020. gadu komisiju uzstājusi 2020. gadu, bet es uzskatu, ka ir nepieciešams vispirms atrast reālus alternatīv, alternatīvas un paildzināt šo termiņu 2022. gadam. Tālāk par mobilajām gaisa kondicionēšanas iekārtām automobīļos un vilcienos šeit arī nav alternatīva, tādēļ šis obligātais nosacījums būtu svītrojums līdz tam brīdim, kad būs pieejamas reālas alternatīvas, un tad mēs varēsim noteikt konkrētus termiņus, bet citiem, eh, citos jautājumos 2020. gads man, man šķiet pārāk īsts termiņš. Paldies. Tagad vārds komisijai un Tranbāms kundze, lūdzu. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, labdien! Komisijas priekšlikuma galvenais mērķis bija nodrošināt, lai F gāzu uh, nozare dotu savu atbilstošu ieguldījumu siltumnīca efekta gāžu samazināšanā Eiropas Savienībā saskaņā ar 2011. gada septembra parlamenta uh, rezolūciju prasot samazināt F gāzu emisijas. Ja mēs skaidrāku veidojam mūsu F-gāzu politiku, mēs varam samazināt ne tikai emisijas, bet arī radīt iespējas jaunu jaunām um, inovācijām un zaļai izaugsmē. Iepazīstoties ar uh, referenta ziņojumu projektu, šķiet, ka tas uh, saskana ar komisijas pieeju. Runājot par tālējošiem mērķiem uh, un uh, pakāpenisku lietošanas pārtraukšanu, komisijas priekšlikums balstoja, balstījās uz to, cik uh, tālu mēs varam tikt ar esošajām tehnoloģijām līdz 2030. gadam. Tādēļ komisija ir pārliecināta, ka mūsu ierosinātie pasākumi ir īstenojami, un mums pat ir zināmas uh, drošības rezerve tīpaši sākumā, un tas ir saistīts ar faktu, ka Mūsu sākotnējos aprēķinos mēs neierēķinājām apkopes aizliegumu, bet varbūt šāda drošības rezerve sākumā pat ir nepieciešama, lai uzņēmumi varētu uh, koriģēt savu, uh, savu ražošanu un veikt pārkārtojumus. Komisija uzskata, ka pakāpeniska lietošanas pārtraukšana ir uh, pietiekama, lai rosinātu citu alternatīvu izmantošanu. Mēs ierosinām aizliegums tikai tajās jomās, kur tie patiešām nepieciešami, lai izvairītos no tā, ka tiek apieta pakāpeniska lietošanas pārtraukšana eksperti e, daži ierosināja, ka varam noteikt papildus aizliegumus uh, e, HCFC izmantošanai uh, iekārtās, bet komisija uzskatīja, ka tas nav nepieciešams izvirzīto mērķu sasniegšanai. Es vēlējos uh, ieros, e, paskaidrot, ka komisijas ierosinātie aizliegojami un uh, racionāli izmaksu ziņā. runājot par to, ka šis priekšlikums skan, skar daudzus sektorus, kur tiek izmantots F gāzes, būs iespējams noteikt atsevišķus izņēmumus aizliegumu īstenošanai, ja citādi iespēja, nav iespējams rīkoties. Un uh, Eh, šajā sakarā mēs uzskatām, ka no tehniskā viedokļa daži referenti ierosinātie aizliegumi prasītu tālāku precizējumu, lai nodrošinātu, ka tie tiešām ir attiecināmi uz visiem izstrādājumiem un iekārtām, uz ko šie aizliegumi attiecas komisija uzskata, ka iepriekšējās uzpildes aizliegums ir absolūti nepieciešams ne tikai, lai nodrošinātu klimāta mērķus, bet arī nodrošinātu godīgu konkurenci, jo pretējā gadījumā ir iespējams importēt iekārtas, kas jau ir uzpildīts ar uh, šīm gāzēm, apējot aizliegumu. Tādēļ šis aizliegums ir ļoti svarīgs. Tālāk ir aizliegums apkalpot un atsauce uz pāntu 11. 3. Šeit ir runa tikai par saldēšanas iekārtām. Mēs nerunājam par iekārtu nomaiņu, mēs tikai runājam, kad šāda iekārta tiek apkalpota, apkopta pirmo reizi, tad tajā esošā gāze tiek aizstāta. Šī gāze ir 4000 globālās sasilšanas ekvivalentu, un aizstājai gāze ir ar 2000 koeficientu, un šīs gāzes noplūst atmosfērā. Tātad, ja šāda gāze tiek aizstāta, tas ir apsveicami. Tālāk tika runāts par to, ka šis sloks ir atšķirīgs ziemeļvalstīs un dienvidu valstīs, tādēļ, ka siltākos klimata apstākļos tiek vairāk izmantotas gaisa kondicionēšanas iekārtas. Un šajā sakarā mums jānorāda, ka vispārējā ekonomiskā ietekme šim priekšlikumam ir ļoti neliela ja mēs izvērtējam specifiskas papildu izmaksas, kas varētu rasties Dienvidu Eiropā saistībā ar gaisa kondicionēšanas iekārtām, tad tās ir par uh, uz vienu iedzīvotāju viens eiro. Tātad izmaksas pieaug par vienu eiro šajās dienvidu valstīs jo aprēķini, šie aprēķini ir veikti uz pašreiz pieejamām uh, iekārtām, kurās nav F gāzes. Bet eksperti uzskata, ka šo tehnoloģiju cenas pazemināsies, kad attiecīgās iekārtas tiek ražotas lielākā apjomā. Un līdz ar to uh, ja kāds, kāds izstrādājums tiek ražots miljoniem eksemplāru apjomā, tā cenas ir daudz zemāks nekā, ja tiek ražots tikai daži simti šādu izstrādājumu. Un tas nozīmē, ka šeit jau varam runāt par konkurētspējas pastāvēšanu. Paldies. Lūdzu, lūdzu, ja iespējams, noslēdziet savu uzstāšanos, saka priekšsēdētājs. Paldies, nobeigumā es gribētu sacīt, ka nodoklis ir tiešām jauna lieta šai priekšlikumā. Un te jāņem vērā, ka tas patiesībā izmaksās vairāk gāra gala lietotēm. Es domāju, būtu iluzori uzskatīt, ka mēs varētu šīs izmaksas pārlikt uz gala lietotājiem. Tāpēc, domāju, mums jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz šo priekšlikumu. Lielas paldies! Jetzt, bitte, ganz kurz. Paldies un tāpēc esam īsi referents Basai Hauts. Aicinu jūs arī atbildēt tad uz jautājumu par nodevu sistēmu un daudziem citiem nediem. Nu, ko? Tā tad tagad manā rīcībā ir stunda vai ne? Viena minūte gan saka priekšsēdēs labi, tad <laughs> es nepareiz dzirdēju. Nu, tādā gadījumā vēlos pateikties ēnu referentiem komisijai par izskanējušiem komentāriem. Un tad es varētu varbūt īsumā rezumēt to, ko šeit dzirdēju. Ir pavisam skaidrs. Uh, Uh, atbalsts uh, dzēsēšanas uh, iekārtu aizliegumiem, tas ir jauki. Runājot par gaisa kondicionēšanu, saprot, ka te varētu sadalīt uh, Eh, sīkākos apakšsektāros esmu gatavs kompromisu grozījumiem, taču lūdzu saprotiet, jo vairāk jūs nodarbosties ar apakš nozarēm, apakšsektoriem, tad eh, vairāk jums tas viss būs jādefinē un tas eh, būs smalks darbs. Tāpēc lūdzu, lai tie priekšlikumi visam skaidri, nu es saprotu, ka mēs skatīsimies uz gaisa kondicionēšanu, bet tad jābūt ļoti piesardzīgiem definēcijiem. Runājot par iepriekšējos uzpildīšanas aizliegumu, ziņojumu ir dzirdēta kritika, taču <clears throat> vēlos arī norādīt uz to, ko sacīja komisija. Labā alternatīva tam neesmu dzirdējusi. Tāpēc esmu nolēmis saglabāt iepriekšējās uzpildīšanas aizliegumu. Nekāda cita labāka alternatīva neesmu dzirdējusi runājot par apkalpošanas aizliegumu. Taču tas, kā es to lietu risinu, ir šādi padarīt to pēc iespējas precīzāka. Tātad aizliegums attieksies tieši uz to nozaru, kuras iespējams, kā jau sacīja komisija. Piešķiršanas nodeva, protams, tā sakarā jāņem vērā ziemeļu un dienvidu dalījums. Daudz kolēģi par to jau izteicās tā šī lieta, arī tiks sīkāk skatīt kompromisu grozījumu darbosmā. Um, nu, divas minūtes ir pagājuši, nu, gandrīz kā viena minūte, tāda nīderlandiešu minūte, vai ne? Tad vēlos jums vēlreiz pateikties priekšsēdētāju Mm, tad eh, strādāsim tālāk pie grozījuma, kompromisa grozījuma, cerams, ka pēc iespējas ātrāk šo lietu noslēgsim. Domājot par šiem delegātiem jautājumiem, par kuriem šodien tika runāts. Paldies, Vasa Aihaunt. Grozījuma iesniegšanas termiņš 28. marts, 2012. Vides komitejā par to balsosim 19. jūnijā un plenāra sēdē balsojums vēl nav noteikti. Tā 28. marts, grozījuma iesniegšanas termiņš, 19. jūnijas balsošana komiteja pāriem pie nākoša darba kārtības punkta. Tabaks un saistīto izstrādājumu direktīva. Tagad lūkšu klusumu un referente lūdza, lai vispirms dod vārdu komisijai Dominiks Šnihels šodien ir mūsu viesis cilvēku veselības un tabaks uzraudzības departamentu vadītājs, tad lūdzu tie, kas dodas prot, prom dariet to ātri un izsakieties skaidri, jo daudz grib izteikties vārds komisijai, lūdzu. Thank you very much, Mr. President, Ms. Rapporteur. On... Paldies, uh, priekšsādētāji, godātais referent, uh, cienītā referents kundze, deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt uz šo pirmo viedokļu apmaiņu. Jūs jau labi arī zinat, tabaka ir lielākais uh, veselības apdraudējums Eiropā, no kā varam izvairīties. Tā gandrīz 700 tūkstošus cilvēkus nogalina katru gadu, tas ir veseli Frankfurti vai Palermo vienu gadu laikā. 50% no uh, uh, iedzīvotājiem sāks smēķēt aptuveni uh, dzīvo pa 40 gadiem īsāk, un tas, kādā ziņā arī kaitē veselībai, mēs skaidri redzam, ka cīņa pret tabaku ir tiešām nopietna cīņa, un reizē tā ir ekonomiska pamatotība vajadzība. Kāpēc mēs pārskatām šos tabaks? Piedošanu pārtrauksim. Nu, lūdzu, viss šīs sarunas ārā. Vai arī tad eh, tie, kas mēs gribam tiešām dzirdēt šīs sarunas, mēs, eh, sekojot debatēm, mēs tādu neko nedzirdam. Lūdzu, ļausim komisijas pārstāvim pieklājīgā eh, ietverā arī izteikties. Lūdzu, mieru un klusumu. O, paldies priekšsādātājai. Sādāk tiešām grūti. Tātad, kāpēc pārskatām šīs tabaks direktīvu, um, tabaks produktu direktīvu? Tas ir acīm redzami. Līdšanē direktīva ir no 2001. gada. Un tā vairs neatbilst realitātei, aktualitātei. Ir jāsaskaņo tā, ar, protams, ar aktuālo attīstību. Vēlos uzsvērt un īpaši ko pateikt vēl. Jūs tur tajā pēdējā rindā, jūs nesirdējāt, ko es teicu, jā? Ja? Jūs varētu pārtraukt. Es vēlos īpaši uzsvērt starptautisko arī aspektu. Eiropas Savienība arī pārakstījusi starptautisko nolīgumu, tātad Pasaules eh, veselības organizācijas ietvars, eh, ietver konvenciju par tabaks kontroli un tāpat mums arī spēkā arī šīs vadlīnijas par šo noteikumu piemērošanu. Te bija spēkā arī 140. pāns iekšējā uh, tirgus regulā. Tātad mēs absolūti skaidri balstāmies arī uz tiesiskajiem pamatiem un reizē arī izvair, vēlamies izvairīties no kaut kāda veida, protams, arī tiesiskajiem konfliktiem. Tad, tad ir ļoti svarīgi pieturēties pie 114. pānta. Es jau iepriekš arī norādīju uz veselības kaitīgumu piedošanu tiek augstējūts. Par Eiropas tabaks tirgumu. Te mēs runājam, kopējais apsvērums ir 170, eh, 136 miljardi eiro, ieskaitot nodokļus. 89% no tā veido cigaretes, un 7% ir arī citi e, tabaks produkti. Tātad paši, kur var uz, uztīt savu cigareti. Nu, mēs redzam, tā cigaretes ir, protams, pats lielākais sadaļa. Izskatos arī proporcionalitāti, mēs absolūti gribam uzsvērt tieši atsevišķo produktu nevēlamību. Tātad es arī pieskaros veselības aspektam. Vēlos izcelt konkrētu lietu. 70% no visiem smēķētājiem sāk smēķēt jau pirms 18 gadu vecuma, pārspīti mūsu centieniem to atturēt. Un lai gan mēs sakām visu laiku, ka jūs uh, nedrīkstat pat pirkt cigaretes pirms 18 gadu vecuma, lai gan dažās ir izņēmums. Nu, statistika, kā liktos, protams, ka pirms 18 uh, gadiem vecumā jūs nesauks smēķēt, bet tā lūk nav. Um, jaunieši smēķē ļoti labi. Daudz. Un tādēļ šis milzīgais zaudējums tīri ekonomiski, ko rada veselības aprūpe pēc tam izdevumi, tas absolūti atbilst arī tajiem visiem ieņēmumiem, kurus iegūst tabaks nozare - aptuveni 45 miljardi. Tīri tātad ekonomiski mēs redzam efektīvu tabaks kontroli. Nu, vispār tas ir pašsaprotam parādība. Par konkrētiem pasākumiem uzsvēršu piecas jomas, visam īsi. Pirmkārt, sastāvdaļas. Priekšlikums galvenokārt ir vērsts uz to, kādā veidā tiek izmantots dažādi veids garšvielas, kas ir kā uzlabo cigarešu pievilcību. Kā mans komisārs ir norādījis, tabaks produktiem gan jāizskatās un jāgaršo pēc tabaks. Tieši tāpēc mēs aizliegsim tādas piedevas, kas tad rādā papildus šādas garšas, kā piemēram tekila. Tālāk maķēšana. Mēs pieprasām, lai tiktu gan uz cigarešu paciņām uzlikts liels skaidrs fotografijas ar nopietniem attēliem kas, eh, un ļoti nopietniem brīdinājumiem par draudiem veselībai. Dalībā, tan, un tam visam ir jāiz, jānoklē 75% no virsmas. Dalībvalstīm, protams, būs arī vēl iespējams arī kaut kādā veidā arī tu, mm, noteikt, bet nekādā ziņā nedrīkstēs tur arī maldināt cigaretes, piemēram, par to reālo dabu. Tālāk ir jānodrošina izsekojamība, lai nodrošinātu cīņu pret nelegālo tiesniecību. Ceturtkārt. To, ko mēs saucam par STP, tad mēs uzskatām, ka pirmā bija jāvirzās uz tabaks aizliegumu. Elektroniskās cigaretes, nikotīnu saturošās elektroniskie produkti, produkti tas ir jāpakļauj farmakoloģijas likumdošanai. Nu, lūk, attēls, kādā mēs piedāvājam jauno iepakojumu. Man arī pašam ir divi uh, paraugi, jūs vēlatos tos redzēt. Savā novērtējumā šo pasākumu novērtējums vajadzētu novest pie 2% samazinājumam. Citos vārdos mēs izglābjam 2,4 miljonu iedzīvotāju dzīves. ietekmē uz nozari un visu piegādes uh, ķēdi ir ļoti minimāla. Tā ir tā tiešām mērena, un tad, protams, tad ir vēl vairāk jāuzsver arī cīņa pret nelegālo tirzniecību. Te mēs runājam, protams, arī par 4000 darba vietu brabū, kas sudīs pagādu, uh, piegā, <laughs> piedošanu, piegāžu ķēdē, bet tikpat labi mēs arī runājam par jaunu papildus darba vietu radīšanu citā, kā pretspēku 8000 aptuveni. Nu, lūk, tas ir viss. Bet vēlos, ka tas viņā pateikties parlamentam, ka jūs šo ļoti nopietnu jautājumu tik strauji izskatāt šobrīd un ļoti ap, lielu apņēmību. Mēs jūs atbalstīsim, īpaši referentu un arī visus pārējos. Paldies! Paldies, Nīfalkungs! Es atvainos, ka tik skaļi un nekārtīgi bija parlamentā, ka man bija jāpārtrauc uz divreiz. Nu labi, tagad vārds referentē. Lindai Makevenai. Lūdzu, Linda. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlējos, lai, protams, pirmā izsakās komisija. Lai visi kolēģi reāli dzird, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā un kas arī nav iekļauts šajā priekšlikumā. Jo es dzirdu ļoti daudzus lobbyistu, kas e, satrauc par lietām, kuras īstenībā nav iekļauts direktīvas priekšlikumā. Tā kā lūdzu, tāpēc ir svarīgi to dzirdēt. Daži saka, nu tam nav jēgas, tas neko nepalīdzēs, neatrisinās veselības problēmas un tā tālāk. Kopš mēs jau uzsākām veselības, protams, sabiedrības veselības kampaņas, gandrīz visās valstīs ir samazinājušies smēķēšanas apjomi. Pirms 50 gadiem, kad uzsāk pirmos kampaņas, 70% vīriešu, 40% sieviešu smēķēja. Tagad, pateicoties kampaņām, samazinājums ir, ir bijis samazināms. Uh, vienlaikus Eiropā mēs redzam, kāda ir vispārējā tendence. Tendence, protams, nozīmē, ka samazinās smēķēšana visās iedzīvotāju grupās. Tomēr 29 jauniešu smēķē. Tas ir daudz vairāk nekā citas grupas. Un jau kopš 2000. gada Pasaules veselības organizācija, ka arī puiši, kas 15 gadu veci, arvien vairāk sāk smēķēt. Un arī meitenes smēķē arvien biežāk. Un tas, ko nozīmē? Mēs nevēlētos redzēt, ka tas nozīmē, ka vispār samazina, atkal mēs zaudējam šo visu laiku lejupējošo uh, līkni. Tādēļ mēs arī uzskatām, ka ir jādara viss, lai jaunieši atturētu no smēķēšanas. Šodien mēs atkal par to runājam, un arī nākošanai, protams, ā, ražotāji teiks, ka viņi arī piekrīt. Viņi nevēlas, lai jaunieši smēķē. Bet lūdzu, kolēģi, tirgu tieši tiek piedāvāt arī šādi produkti, kā man tas ir rokā maziņa, izskatās, ka kaut kā tur eh, gandrīz vai smāža, vai, vai arī lopu krāsa, šiki, forši. Un kam tas ir domāts? Tas ir vienkārši, tas ir maldinoši, tas ir tieši, lai jaunieši pievilinātu. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā nopirku ar šokolādes karšu uh, filtri, cigarešu filtri. Kam tie domāti? Nu, lūdzu, tieši tādi jautājumi mums jāuzdod ražotājiem. Labi, komisija atsaucās uz, protams, ir pamatkonvenciju, ietvar konvenciju. Tā ir tiešām saistošs nolīgums, un to ir pala, um, parakstījušas daudzas valstis visā pasaulē. Arī mūsu valdības Eiropā ir sākušas to īstenot. Tātad vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs šobrīd valdības jau ievieš vairākus pasākumus. Piemēram, 20 dalībvalstis ir noteikuši, kad ir minimums 20 cigaretēm jābūt pakā. Uh, ir jābūt arī tādāt attēliem uz cigarešu iepakojuma brīdinošiem. Ir atsevišķas dalībvalsts, kas ievieš konkrēts pasākums, lai atturētu no smēķēšanas uzsākšanas, tā kā dalībvalsts rīkojas. Un tieši tādēļ mēs vairākas reizes jau parlamentā šeit arī šajā sasaukumā esam pieprasījuši komisiju nāklājā šādu priekšlikumu. Tāpat arī padome. Mēs to pieprasām, un mēs vēlamies, lai arī mūsu dalībvalstu valdības uh, arī pamat eh, konvenciju ieviestu. Protams, Eiropas Savienība ir jāizdara savs darbs. Vienlaikus mums jāsaprot, kā arī citas dalībvalstis arī rīkojas. Visi dzirdējuši gan par Austrāliju, gan par arī noteikto arī to iepakošanas, ka nedrīkst būt skaidrs vai šādiem. Austrijā viņi uzvarēja liet, tieslietu pret uh, rūpnie, rūpniecību. Uh, un skaidri tagad ir šāds brīdinošs iepakojums, un tāpat arī apvienotajā karalistē mēs sagaidām, ka tas tā būs. Tā kā dalībvalstis, protams, rīkojas. 63 valstis visā pasaulē šobrīd jau ir ievies šos attēlus, brīdinošos attēlus arī deviņās Eiropas Sanības dalībvalstīs. ASV ir aizlieguši jau kāda veida papildus gar, garšvielas, izņemot mentolu. Tāpat arī Kanāda, tāpat arī Brazīlija, kas ir aizliegusi visas veida garšvielu, uh, garš uh, efektu pievienošanu. Brazīlijā ir ļoti dramatiski no 36 uz 15 procentiem ir samazinājums uh, šis smēķēšanas īpatsvars. Uh, Un tā daudzās Latvijā Ameriku valstīs mēs redzam līdzīgas tendences, samazinās smēķētāju skaits. Par šiem priekšlikumiem. Es kādā ziņā esmu ka, eh, par to, ka mēs atbalstām Eiropas komisijas priekšlikumu, ja mēs kaut ko grozīsim tikai, lai padarītu vēl striktāk šīs normas, stingrākas. Tātad šīm garšvielām. Kāpēc tad būtu jābūt smēķēšanai vēl garšīgākai? Tiešām vēlamies, lai jaunieši izgaršo, vai tur vajag um, aveņu, zemeņu garšu? Nu, paskatieties, ko piedāvā, protams, veikalos. Tā kā tāds jā, atbalstam komisiju šajā pieejā. Attēli un brīdinājumi uz iepakojuma. Es dzirdu, ko saka rūpniecība. Viņi saka, nē, šādi brīdinājumi par veselību nestrādā. Bet īstenībā daudz veselības ministrijas jau ir norādījuši, ka strādā gan. Piemēram, Vācijā mēs dzirdējam arī vēža pētniecības centri skaidri norāda, ka šādi tieši attēli strādā. Tie attur cilvēks no smēķēšanas, īpaši jauniešus, lai viņi neuzsākt smēķēt. Komisija ierosina, ka 75% no visas iepakojuma virsmas jau tiktu tādi apklāti ar dažādu veidu brīdinājumiem. Uh, vairs neļautu izmantot maldinošas dažādu veidu iepakojumus, kā šī lūpkrāsas līdzība un tālam līdzīgi. Lūk, tā kā Austrālijā ļoti skaidra vienkārša iepakojuma. Tas ir skaidri redzams. Bet ir citas dalībvalstis, kas vēlas, protams, arī noteikti, kad ir jābūt skaidram papīra iepakojumam. Nu, ja dalībvalsts, protams, arī vēlas papildus noteikti stingrākas normas, vispār aizliek kaut kādas maldinošos iepakojumus, nu, tad tam jābūt tādai iespējai dalībvalstīm tā noteikti. Tātad ir absolūti jāparedz dalībvalstīm iespējas noteikt stingrākas normas. Un šobrīd parlamentā mums vienkārši ir jāpieprasa, ka būtu skaidri nepārprotam iepakojumi. Rūpniecība nozaka, ka ja mēs visi pieturamies pie vienotas standārta iepakojuma, tad visi jau varēs atkal sākt pa labi un pa kreisi nelegālās cigaretes tirgot. Bet es skaidri norādu. Īstenībā jau šobrīd nav arī nekādā veidā grūtības eh, viltot ličinējos cigarešu iepakojumus. Un tieši tāpēc mums jāskatās īsāk atkal uz apdraudējumu veselībai, draudiem, ko tas rada. Un tieši tāpēc ir jāaptur, protams, no viltošanas, bet viltošanas arguments nekādā ziņā nedrīkst not, ai, nu, tas nav nekāds pretarguments šādiem atturošajiem attēliem, brīdinājumiem. par šņācam tabaku, um, tad, um, vai košāmo tabaku pirošanu, tad, tad tas, um, te kādā ziņā mēs arī norādām, ka arī te ir komisija jārīkojas un jānosaka skaidrs normas arī attiecības snus. Par tabaks produktu pārobežu tirniecību es nesaprotu, kāpēc vispār par šādām būtu jāsatrauc. Mm, galu galā, nu, galu galā dalībvalsts jau tāpat nosaka ļoti skaidrs ierobežojums eh, tabaks produktu tirzniecībai pārobežās. Kopš 2001. gada direktīvas komisija nāks klāt ar jaunu priekšlikumu, ko norāda, ka arī elektroniskās cigaretes ir eh, speciāli jādificē kā cigaretes. Eiropas parlamentā mēs apkopojam visus šos pierādījumus, Mans nolūks ir tāds, ka arī elektroniskam cigaretēm mums ir jānosaka skaidrs normas. Daudzi sabiedrības veselības darbinieki norāda, ka tas arī var, protams, palīdzēt samazināt smēķētāju uh, reāli, tradicionālo cigarešu uh, izmantošanu, bet vienlaikus tam ir jābūt skaidriem standartiem. Bieži vien ir tā, ka vispār nav nikotīna saturošas cigaretes, citreiz tur ir pārsniegs nikotīna pieļautās normas. ASV šobrīd arī nosaka savas arī jaunās normas par elektroniskam cigaretēm. Tā kā tās arī jākļauj regulēšanā. Un es aicinātu kolēģus arī naklēsiem priekšlikumiem. Par delegātiem aktiem. Te ir rūpīgi sekošu, pirms arī sagatavošu savu ziņojumu par konkrētiem delegātiem aktiem, kuri ir jāpatur, kuri ir lieki. Un visbeidzot, kolēģi, jūs, protams, dzirdēsiet ļoti spēcīgu lobiju darbu turpmāko nedēļu laikā dzirdēsi ļoti nopietnus arguments par to, ka šāda veida attēli, lielie attēli brīdinājumi par veselību skaitīgumu nestrādā. Bet tad kāpēc? Kāpēc tad vispār viņi sāk to lobēt, jau tad tas nestrādā? Kāpēc viņi satrauc par to? Es nu, saprotu, ka mēs to pieņemsim, jūs noteikti dzirdēsiet, šī lieta nonāks tiesā. Tabaks nozara vienmēr iet uz līdz kādam uz tiesu. Un skaidrs, ka būs tiesas spriedumi, bet mēs jau to sagaidām. Bet komisija jau ir ļoti nopietni šiem matam sagatavosies, un mums ir jābūt ļoti striktiem. Mēs runājam par pilsoņiem, par sabiedrību. Es negribu tā, ka jūs tad pagājušajā gadā, nākošajā gadā, aprīlī, ka jūs jau atvadīsimies no parlamenta, domājot par to, ka mēs varējām panākt to, ka jaunieši neuzsāks smēķēšanu. To palaidām garām šo iespēju. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt, atbalstīt šo priekšlikumu. un ka jūs atbalstīšot daudzos sabiedrības veselības pasākums, lai tradicionālais, ka mēs samazinām smēķētā skaitu arī turpinātos. Paldies! Dank, Linda. Paldies, Lindai! Tagad nolasīšu runātāju sarakstu. Tad arī ēnu referenti. Satu Hassi vertritt Karl Schlüter, Anna Rosbach vertritt in altbewährter Form den Martin Kellernen, dann haben wir Herrn Rossi und Frau Andersen haben wir als Schattenberichterstatter. Wir haben dann. Tālāk sekos pārējie deputāti. Rebecca Taylor, dann Boguslav Sonik, Peter Liese, Frau Pananova, Herr Demischmaker, Marek, Merek, Frau Jolanta Hittner, dann Jill Pagnot, äh, Kabanoch, Milan, Pavel Pock, Pilar Ayuso und Sophie Okuni. Habe ich eine Kollegin oder einen. Vai kādu nepamanīju? Izlaidu. Nu, ko Pēterlīdz ne jau visi arī varbūt varētu arī būt, ka par daudz kādu nosauc. Mm -hmm. Nu, labi, ēnu referenti un tad citi deputāti. Gandrīz tad neiespējamais ar to, bet, nu, kādā ziņā man ir jāskatās. Vai nu vienkārši te beigās sanāks, ka nevarēšu visiem dot vārdu, bet visi jau grib runāt. Lūdzu, Karlheinz Florence. Nu, varbūt sanāks man pa trim minūtēm izteikties. Galu galā komisija un arī kolēģi pateica ļoti daudz svarīgās lietas, un es tās neatkārtošu. Es vēlos kādreiz pievienoties savai sociāldemokrātu kolēģei. Mums ir, protams, spēkā direktīva par daudziem jauniem produktiem, arī mums ir spēkā jauna zinātniskās atziņas, un katru reizi mums ir tomēr vienmēr viens un tas pats. Katru dienu mums ir vienkārši vesels saraksts ar cilvēkiem, kas, nu, mm, sevi iedzien kapā ar smēķēšanu. Un m, mm, saprotams, ka uzņēmēji grib nopelnīt naudu. Bet 6000 vācu darbinieku šobrīd tieši strādā tabaks nozarē. Un jūs atdot 300 uz 20 dienām? Tad sanāk, ka īstenībā tā proporcija pret mirušo skaitu, pret strādājošo skaitu, nu, tas ir šausminoši. Ja ja redziet, trīs dienas pēc kārtas jūs zaudējat trīs lidmašīnas ar 300 um, uh, pasažieriem, tad, protams, visa gaisa satiksme tiktu apturēta. Savukārt ar smēķētājiem mēs esam vispār tik toleranti, ka nekas. Bet jūs domājat par to, kas notiek, kad cilvēki mirst, šīs asaras sāpes. Nu, kādā ziņā tā kā viss tas jāņem vērā. Un ekonomiski apstāsumi absolūti nav nemaz tik svarīgi, kā tas daudziem liktos. Tā kā tas vispār man kaitina dažkārt. Tad kāpēc jautājums par reklāmu ir tik svarīgs? Ja 700 tūkstoši cilvēku cieši, tas nozīmē 700 tūkstoši nomirst, 700 tūkstoši nāk no jauna vietā. Tā taču ir tirgus loģika. Nē, kā reklāma, protams, ar, arī šīm mm, mazajām cigaretēm, slaidām cigaretēm, arī, protams, ir tieši tā vērsta uz jauniešiem. Jaunieši, man, piemēram, ir trīs bērni, arī nav nekādi izcīļie jaunākais ir uzreiz jau iekrit šajā slazdā. Un tieši tāpēc, ko Linda Makevena un komisija piedāvā, nu viņiem ir pareizās atbildes. Nu, nezinu, 75% vai 45%. Um, bet ārsti, kas arī saka, vienmēr, kad ir jāinformē jaunieši par to, cik īstenībā bīstam ir smēķēšana. Nu, lūk, es domāju, ka tādā ziņā tad ir skaidrs. Un par elektroniskām cigaretēm, nu te varbūt tik strikti neizteikšos šodien. Te ir ļoti nopietns arguments. Man te vajag nedaudz vēl papildus laiku sagatavot savu spēcīgu argumentu, galu galā kāda varētu būt gala pozīcija. Pār viltojumiem. Nu, godātie ražotāji, mēs sen esam pārbaudījuši, puse no nelegālajām cigaretēm tieši ir īstenībā tieši no jūsu ražotnēm. Tie, ko jūs savas noliktavas durvis atstājat vaļā, tā liela daļa no jūsu um, mūsu saražotās produkcijas aiziet tirgu pa nelegāliem ceļiem. Lūdzu, rūpīgāk mums sargājiet savu mantu, un tad būs puskārtībā. Paldies, tālāk, Fredrik Rīs. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runāšu tādos uh, svarīgākajos punktos, lai taupītu laiku. Gribu atbalstīt referenti un ēnu referenti no tautas partijas grupas, ka mums minētie pretargumenti par to, ka ir apdraudēts darba vietas, proti no darba, darba vietas mazos vidējos uzņēmos. Es nevēlos veltīt visas šīs debatas, lai atspēkot šos apgalvojumus ar reāliem statistikas datiem, ko visi jau zina. Tā tad, kā jau referento norādīja, ir uh, galvenais mērķis padarīt tabaku mazāk pievilcīgi, tīpaši jauniešiem tālāk. Uh, Uh, ir jāizvieto brīdinājumi uz tabaku, uz cigarešu iepakojumu attēli plus brīdinājumi 70-75% no paciņas eh, virsmas. Ir jāatgādina, ka šobrīd tikai desmit dalību valstis izmanto fotoattēlus, līdz ar to šis priekšlikums ir uh, Uh, liels uh, progress un svarīgs tālāk par krāsām un aromātiem un par uh, vanīļu, ment, piparmētrām un citām lietām. Šis atliegums arī ļoti svarīgs. Mēs zinām, un to apliecina pētījumi, ka tieši tas ir faktors, kas savaldzina potenciālos smēķētājus, un ja tiek izmantot tieši tādēļ arī industrija izmanto šādus trikus. Es tāpat uh, saprotu, ka ir uh, jātiecina šie mērķi uz visvairāk pārdotajiem tabaks izstrādājumiem, tātad uh, cigarešu paciņām, uh, sarulētā tabaka, uh, tālāk cigāri un citas, bet mani satrauc izņēmums cigari cigarillām. Uh, un Kanādas piemērs liecina par to, ka atkal tas ir uh, tas ir uh, izstrādājums, kas ir pievilcīgs jauniešiem, un uh, pat 6 līdz 12 gadus veci bērni uh, atro, uh, konstatē, ka šīs cigarīlas, kas ir aromatizētas, ir pievilcīgas viņiem. Tālāk elekt elektri, elektroniskās cigaretes. Tas ir jauns izstrādājums, kas pirms desmit gadiem nepastāvēja. Tas nozīmē, ka šī nozara ir ļoti novatoriska. Un es tomēr uzskatu, ka komisija uh, ir ļoti bārga. De, 18. pāntā runājot par drošību un do, devām, bet es domāju, ka būtu vispirms jāizpēta šis uh, Uh, robežvērtību jautājums un uh, jāizvērtē, kāda ir reālā situācija, un mums ir uh, jānoraida šie argumenti, ka nozara nav vēl gatava pārmaiņām, tā būs gatava, un jādomā arī par jauniešiem un elektroniskām cigaretēm. Paldies! Satu Hasi. Paldies! Referente Linda Makevana man atviegloja darbu, jo pamatā varu atbalstīt uh, viņas minētos punktus. Komisijas priekšlikums ir apsveicams, tas ir solis pareizā virzienā. Un šeit parlamentā mēs uzskatām, ka vienīgais, kas mums būtu jādara, mums būtu jāpadara šis priekšlikums stingrāks. Manuprāt, no zaļo viedokla vissvarīgākais būtu tas, ka mēs vēlētos redzēt šeit direktīvā to pašu pieju, kāda ir Austrālijā, proti nepievilcīgas cigarešu paketes bez zīmoliem Austrālijā šāds pasākums jau ir ieviests. Vairāki kolēģi ir norādīja uz faktu, ka ir nepieciešams uh, novērst to, ka jaunieši sāktu smēķēt. Un tas ir visbūtiskākais jautājums. Jā, 94% no smēķētājiem ir sākuši smēķēt pirms 25 gadu vecuma, un 70% no viņiem ir pat sākuši smēķēt jaunāki par 18 gadiem, tad mums ir īpaši jāvēršas pret uh, reklāmu, mārketingu, kas ir vērsts uz jauniešiem aizliegums izmantot aromatizētāju vielas. To mēs atbalstam, bet arī šajā jomā mēs vēlētos paplašināt šo aizliegumu. Um, ne tikai iekļaujot to, ko ierosina komisija attiecībā uz uh, tādiem raksturīgiem aromātiem. Mēs vēlētos aizliegt visus aromātus. Mēs vēlētos arī konkretizēt uh, jautājumu par reklāmu pārdošanas punktos. Mūsu prāt tabakas izstrādājumiem būtu jābūt mazāk redzamiem arī tirzniecības vietās, un tas samazinātu pārdošanas apjomus. Mums ir piemēri, kas apliecina, ka šāda pieeja ir pareizi. Ja pircēji neredz šīs preces, tad viņiem ir mazāks vilinājums tās iegādāties. Esmu saņēmusi ēpastus no lobbyiem, kas atbalsta elektroniskās cigaretes. Manuprāt, ka šeit jāpanāk pareizais līdzsvars. Elektroniskās cigaretes ir jā izmanto kā līdzeklis tiem cilvēkiem, kuri vēlas pārtraukt smēķēšanas, bet tos nevajad, tās nevajadzētu izmantot kā jaunu veidu, kā radīt atkarību no nikotīna, tīpaši jauniešiem. Un, manuprāt, būtu jānosaka maksimālā vērtība nikotīna saturam šajās cigaretēs. Paldies! saka Rosbaks kundze. Es eh, izteikšu savā vārdā un arī Kalanen kunga vārdā. Mēs visi šajā komitejā esam vienisprātis par to, ka mūsu galvenais uzdevums ir novērst to, ka cilvēki sāk smēķēt. Ir jārod tāda efektīva profilakses metode. Mēs nevaram pilnīgi izskaust smēķēšanu, to arī mēs zinām. Linda. Uh, uh, jā, kādēļ ir tik uh, liekulīgs dialogs ar šo, šo industriju, kad tiek pārdoti filtru papīri ar šokolādes aromātu, taču adresāts nav pieaugušie. Šeit ir uh, runa par jauniešiem, un tas ir skaidri jāpasaka tabaks industrijai, un visi to zina. Un tomēr es gribētu teikt, ka smēķēšana daž, dažkārt ir arī saistīta ar baudu. Tas ir tā kā labs viskijs vai, vai kā, kas cits, un tas ir. Tabaka ir paredzēta pieaugušajiem. Ja mēs varētu izslēgt jauniešus no šīs jomas, tad debats varētu būt arī saprātīgāks. Ja mēs runājam par reklāmu, ja mēs neļaujam uzņēmumiem reklamēt savus izstrādājumus, tad varētu rasties konkurences kropļojumi ar citām nozarēm un tiesas prāvas varētu runāt arī par tādu jautājumu kā subsīdijas. Mēs subsidējam tabakas audzētājus Eiropā. Tas ir absurds, vajadzētu pārtraukt šīs uh, subsīdijas tādā gadījumā. Tātad šī situācija nav tik vienkārši, kā tā šķiet. Tālāk runājot par pīpēm paredzēto tabaku, par košļājamo tabaku, cigariem un cigarillām. Jāsaka, šeit arī cigaret, cigaretes satur to pašu kaitīgo vielu, ko šie citi manis minēti izstrādājumi. Kādēļ tad attieksme pret tiem ir atšķirīga? Cigārā arī ir tabaka, bet tos ne, nevar iz, izsmēķēt 45 cigārus dienā, ne, ne cigarīlus. Un eh, Lindai ir taisnība, šī nozara industrija runā ļoti liekulīgu valodu. Mums tas ir jāaptur. Tālāk um, par šīm uh, fantāzijas cigaretēm tā saucāmām. Šī problēma ir ļoti nopietna jauniešiem. Un tiešām nav nekāda regulējuma šajā jomā, un jauniešiem ir svarīgi, lai tas būtu forši un lai labi garšot. Paldies. Paldies. Mana sākotnējā um, reakcija uz šo tabaks uh, preču direktīvu bija tāda, ka tas ir virziens pareizajā, uh, sots pareizajā virzienā un tā ir ambicioza. Uh, uh, tas ambiciozs priekšlikums. Taču uh, te jāņem vērā īpaši jaunieši, un Eiropas parlamentam ir jādara vairāk viņu vārdā. Uh, 75% uh, komisijas priekšlikumā, 75% no iepakojuma ir jābūt saktam ar brīdinājumiem, uh, to es augstu vērtēju, tomēr esmu vilsies, ka mēs nesekojam Austrālijas paraugam. Man vairāk patiktu, um, am, ka tas būtu ambiciozāk, taču nekādā ziņā nevar izvirzīt nesasniedzamo 100% mērķi runājot par uh, Uh, piegaršu, garšu piešķiršanu. Uh, komisijas priekšlikumā attiecībā uz šo lietu ir pārāk birokrātisks skatījums. Es domāju, mums jābūt ambiciozākiem, jāizliec visas uh, garšas un uh, visi garšas uzlabotāji. Un mums ir jādara viss, lai uh, nepadarītu cigaretes uh, uh, atraktīvas tādas, kas piesaisti jauniešus. Un mums ir pilnīgi jāizskauž smēķēšana, kā jau sacīja komisā. Runājot par pārobežu uh, pārdošanu no attāluma, mēs domājam, ka šādas pārdošanas aizliekums būs daudz efektīvāks nekā pašreizējais priešlikums par īpašu nodokli. Jo pat laban rodas jautājums, kā jūs praksē īstenosiet jūs priešlikumu. Tābāk ir um, vienreizējs produktors, un tā arī pret to jāizturs. Es neuzskatu, ka pašreizējā regula kurai pakļautas arī šīs uh, īpašās cigaretes, kaut kā risinātu smēķēšanas problēmu. Ir bijuši arī maldinoši marķēšanas uh, gadījumi. Cigaretēm jābūt labas kvalitātes un uh, tādām, kas uh, ir drošas lietošanā, taču tās nedrīkst piesaistīt bērnus un jauniešus. Patērētēm ir skaidri jāapzinās riski, kas notiek, eh, kad cigaretes nonāk bērnu rokās. Mēs zinām, ka šāda situācija ir bīstama. Nopietnā gribam paust nožēlu, ka nekur netika minēti e, regulā ierobežojumi par to, ka atļauts vai nav atļauts eh, tirgot cigaretes. Vēl tikai pāris sekundes. Īrijā tabakas preces netiek pārdotas redzamā lietā, un tas vietā, un tas ievērojami samazinājis uh, to lietošanu. Lūdzu, saka priekšsēdētājs, ievērojiet, jūs runājat vēlēto laiku, Lenis Vilmār, pusot minūti. Lielas paldies, es piekrītu tam, ka mums ir e, jāatsakās no visiem, e, visām papildvielām un īpašajām, e, īpašiem garšas uzlabotājiem cigaretēs un arī skaistiem iepakojumiem. Pat laban tas ir regulēts patērētāju precēs, taču ir tiešām pārsteidzoši, ka šāda prece, tabaks prece, preces, kas ir tik eh, bīstamas, eh, netiek pakļautas stingrākiem noteikumiem kā šī te pilspā. Eiropas patērētiem jāzina, ka viņu uh, iepirktie produkti ir bijuši pārbaudīti, e-cigaretes mums ir tāpat jāregulē kā jebkuras cits cigaretes vai farmācijas produktu. Tas tikai veicinās uh, smēķētajiem pārtraukt smēķēšanu, jo tieši tam ir jāizmanto e-cigaretes. Uh, Ehm, tiešām rada bāžas eh, tas, kā tiek reklamētas cigaretes, arī e-cigaretes, īpaši piesaistot bērnus. Ja šīs cigaretes palīdz pārtraukt smēķēt, tad ļoti labi, taču tās ir jāregulē tāpat kā nikotīna plāksteri un eh, nikotīna košlens un tā tālāk. Mums ir jāuzsver nopiet mūsu atbildība eh, Rebeka Telera un tad Borislavs Solniks. Pusot minūte, Rebeka Toli. Paldies, piekrītu referentē un citiem, kas izteicās par izmaiņām iepakojumu ziņā. Sīkāk par to nestāstīšu. Man mazliet nav skaidrs, kāpēc. Uh, kāpēc ir aizliegta uh, 40 uh, gramus uh, tabaks saturošu um, uh, kārbu um, pārdošanu, un tad par nikotīnu e-cigaretēs un citos līdzīgos produktus. Nacionālais klīniskās izcilības institūts un ēšs organizācija ir secinājuši, ka e-cigaretes var samazināt smēķēšanas aizraušanos ar smēķētiem. Tomēr es nedomāju, ka te būtu jāizmanto farmācijas produktu regulu. Mums jānodrošina, ka cigaretes nepiesaist nesmēķētājs un ka mēs nepadaram smēķēšanu atkal par normālu mm, vispār izplatītu parādību. Tātad eh, e-cigaretes būtu jāliedz izmantot eh, sabiedriskās vietās tāpat kā citas cigaretes. Varbūt varētu arī uh, par brīdēm runāt var kaitēt jūsu veselībai, piemēram, pat labam kaut kas sasnā. Boguslavs Slovniks, pusotru minūtu, un tad Pēters Līdzi. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos vērst jūsu uzmanību vienu aspektu, kas līdz šim komisijas priekšlikumā nav minēts. Eiropas komisija ierosina noteikt cigaretes diametra ierobežojumiem. Kāpēc tikai diametrs, nevis garums? Tad tāds jautājums varētu rasties. Un šāda veida frāzi mierīgi varētu uh, minēt tie, kas kritizē Eiropu par to, ka tā visu regulē, piemēram, banāna līkumu. Man ir divi jautājumi Eiropas komisijai. Jābūt kaut kādam iemeslam, kura dēļ ASV un Kanāda ir izšķirušās paturēt ar mentolu, mm, mentolu garšu papildinātās cigaretes. Varbūt ir vērts šo aspektu sīkāk papētīt, jo mm, ar mentola baganotās cigaretes tirgū ir plaši atrodams. Un tad vēl komisija sacīja, ka tā ierosinās jaunas nelegālos cigarešu tirzniecības apkarošanas metodas, vai varētu kaut ko sīkāk pastāstīt. Uh, Pēters Līs, pusot minūtu. Paldies. Mm, galu galā, arī es tāpat kā Kalhans Valens un citi mēs arī varam pievienoties. Uh, Labi, tie karā ziņā mēs runājam par ļoti standartizētām arī normām atsevišķām, un es domāju, tas arī viss ir nepieciešams. No otras puses esmu pret tā ļoti spēcīgu kaut kādu tādu sāsinātu normu ieviešanu. Gal galā komisārs Borgs ir ļoti labu risinājumu šobrīd atvedis. Mēs tiešām nevaram te maldinošās cigaretes kaut kādā piedāvāt. Tātad mēs tiešām vēlamies palīdzēt um, smēķētēm atteikties no smēķēšanas un tāpēc varam piespiedāt reālu risinājumu. Tas, ko sacīja Jāna Rospach, nu daudz no mums ir īstenībā pagaidojo nedēļu balso pret, piedošanu, te problēma ar itāļu, itāļu valodu. Bet itāļu valodā neko nevar dzirdēt, neviens netulko. Vai tā ir? Nu labi, tad turpinām. Itāļi nemazāk, kam vairs neviens neklausās. Neklausās gan, ja? Nu, galu galā, itāļu lobbyisti visi jau nu saprot arī angliski. Es turpināšu. Nu, lūdzu, vēlreiz tad pulksten no sākuma, ja? Par tabaks um, subsīdijām. Galu galā, diemžēl parlaments pieņēma pagājušo nedēļu, ka šīs subsīdijas atkal ievieš tabakai nu, tā vienīgais, ko varam cerēt, ka padomi tomēr vēl novērsīs. Nu, galvenais ir, kur vēl jāskatās, pasīvā smēķēšanas, um, pasīvo smēķētāju aizsardzība. Nu, šobrīd mēs arī skatāmies, ko varētu atrisināt, kā šo jautājumu iespējams ar komitoloģijas palīdzību, nu, tas varētu, nu, galu galā, te ir atsaucies uz pašiem arī smēķētājiem un arī bīstami viņiem. Tas, protams, īpaši svarīgi jauniešiem, bet vienlaikus tomēr vēlos uzsvērt tieši pārcīvo smēķētāju un īpaši bērnu um, problēmu. Īpaši daudzās valstīs, kur mēs skatāmies pirms laika dzimušie, bet, nu, es gribu pateikt savu teikumu līdz galam tomēr. Bēgšana, bērnu nomiršana, nāve tas īstenībā ir jāatrisina tagad ar pamatdirektīvas palīdzību, nevis jāatstāja komitoloģijai. Paldies! Tālāk Pamanovas kundze. Un tad Denis Makā. Paldies, priekšsēdētāji. Būšu pirmā, kas uh, atklās eh, um, interešu konfliktu, jo es esmu ārste un eh, tabaka izra, nogalina, izraisa atkarību, un es kā medicis esmu pret tabaku un esmu par pilnīgu tās aizliegumu un ceru, ka kolēģi uh, vai nu atbalstīs uh, tabakas ražotājus, ferm ražotājus un tā tālāk. Vai arī viņa pasludinās konfliktu intereses, tāpat kā es to darīju. Šai ziņā gribu aha, atbalstīt Lindu Makevenu un komisiju. Šīs direktīvas mērķis ir par diviem procentiem samazināt Uh, smēķētāju skaitu un 5 gadu laikā glābt 2,5 miljonus iedzīvotāju divu gadu laikā. Ja ar to nepietiks, tad es nezinu, kas vēl darbosies. Viss, par ko runāja Linda, nav vērsts uz smēķētāju skaita samazināšanu un nav nekādā veidā pierādījums tam, ka uh, ražošanas nozare sadarbosies bet mēs vēlamies smēķēšanu samazināt. Tāpēc lūdzu visi kolēģi un visi lobby, kas eh, klaiņo pa masāžu, eh, pa parlamentu un grib eh, mums paskalot smadzenes, ja viņi apgalvo, ka šie pasākumi nedarbosies, tad viņiem vajadzētu nākt klajā ar ierobežojošākiem pasākumiem, lai glābtu 2,5 miljonus iedzīvotāju divu gadu laikā. Paldies! Nākošais runātais. Demes Meikera kungs. Paldies! Vēlos izmantot šo iespēju, paužot savu atbalstu priekšlikumam un pateicību referentē. Šis ir sabiedrības veselības jautājums, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji ir šī pasākuma centrā, tātad mums jādara viss, kas mūsu spēkos. Šo priekšlikumu mēs jau ļoti sen gaidām, un es piekrītu ka tabaka ir jāizskatās pēc tabakas, un nevis jā, eh, jāizskatās vai jāgaršo pēc kaut kā cita īpaši, tad, ja par mērķu auditoriju izvirzīt jaunieši. Ir bijis um, smēķēšanas ierobežojums sabiedriskās vietās, Un starp 2005. un 2011. gadu šajā laika posmā ir samazinājies no 39 uz 33 procentiem smēķētāju skaits jauniešu vidū, taču šis skaits vēl ar vienu pārāk liels, tātad vajadzīgi uzlabojumi, tāpēc ir steidzami jāīsteno pasākumi. Vēlamies apsveikt īrijas prezidentūru Un bija ļoti iespaidīgi un pārliecinoši novērot, kā šī prezidentūra aizstāvēja savu viedokli prezidentūras uzklausīšanas laikā pagājušā gada, jā, pagājušā mēnesī. Ja tabaka būtu jauna prece, tad to nekādā ziņā neļautu tirgot, jo tā, tā ir pārāk kaitīga. Hibners kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kā mans kolēģis jau minēja, galvenais šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt labāku veselību Eiropas iedzīvotājiem un nodrošināt to, ka jaunieši nesāk slēpot. Taču ir vairāk elementi, kuru trūkst Eiropas komisijas priekšlikumā, jo mēs nerunājam par izglītošanu. Bez attiecīgas izglītošanas progress netiks panākts. Otrakārt, es dzirdu, mēs ar vienu runājam par subsidiaritāti. Taču atšķirīgās dalībvalstīs ir atšķirīgi vecuma ierobežojumi, mm, tātad no kura brīža jaunieši var iepirkt eh, tabaku. Varbūt mums vajadzētu jānoteikt vispārīgi limīti, sākot no 18 gadu vecuma. Nu, tad mēs runājam par to, ka smēķētājs saslimst vēlākā savu mūža gaitā. Kāpēc tad mēs nenosakām obligātu veselības aprūpas sistēmu? smēķētājiem, un tad attālinātā pārdošana ļoti viegli cigaretes nopirkt internetā un vienkārši ievadīt savu vecumu, kāds jums labāk patīk, ja jums ir 14 gadu, jūs uzrakstāt, jums ir 21, kurš te to pārbauda, kurš to uzraug. Dāmas un kungi, ja mēs tiešām vēlamies apkarot smēķēšanas paradumu, vai nu mēs vēlamies nodrošināt veselību mūsu jauniešiem, vai arī mēs to nevēlamies darīt. Un kas, skaidrs, ka cigarešu iepakojums nedrīkst būt pārāk piesaistoši izskatoties pēc lūpkrāsas vai pēc konfekts. Cigarete ir cigarete neatkarīgi no, no iepakojuma. Paldies! Godātie kolēģi, pateiksim atklāti, tabaks industrija jau ilgu laiku uh, izmanto izmanto visus līdzekļus, uzvedoties civilizētā sabiedrībā kā noziedznieks. Kā jau tika teiks, pasaulē 6 miljoni cilvēku mirst no smēķēšanas, Eiropā 700 tūkstoši un 2030. gadā jau būs 800 tūkstoši upuru. Mums ir jārīkojas aktīvi, arī mums politiķiem ir jābūt paškritiskiem. Mums ir jāatsakās no liekulīgas attieksmes, um, uh, kas aizstāvot tabakas tirgotājs, tabakas ražotājus Un es uzskatu, ka šāda attieksme ir sauc no, eh, raksturojama kā bezatbildīgs klientelisms. Un mums ir jāatbalsta komisijas ierosināto pasākumu īstenošanu, tos atbalsta arī mūsu referente. Es uh, pats uh, gribu iesniegt virkni grozījumu, lai padarotu stiprāku šīs normas un paplašinātu direktīvas aptvērumu, iekļaujot visus izstrādājumus attiecībā uz brīdinājumiem, aromātiem un a, uh, pieprasot, lai dalību valstis palielina uh, šo brīdinošo attēlu un uzrakstu izmēru un aizliegt arī atvasināto un tievo cigarešu tirgošanu, jo tās nodara lielu ļaunumu. Paldies! Paldies, priekšsādātāja kungs! Kabarno kungs saka, es piekrītu vairumam uh, no tā, kas tika teikts par tabaks negatīvo ietekmi uz veselību. Esmu ārsts un es uh, šīs lietas saprotu. Tāpat atbalstu visus pasākums, kas vērsti uz jauniešu bērnu pasargāšanu no dažādām narkotikām, ne tikai no tabakas bet jāsaka, ka Eiropas Savienībā nevajag visu izlemt tikai Brisele, un daudzi man piekrīt arī Čehijas Republikas valdības senāts un parlaments. Mēs jau esam pieņēmuši atbilstošus lēmumus. Referente un citi runātāji skaidri norādīja, ka dalību valstis spēja veik, pieņemt efektīvus lēmumus, lai pasargātu uh, Uh, savus pilsoņus no negatīvās tabakas ietekmes. Un tikai politisku iemeslu dēļ tagad tiek veikti centieni, lai harmonizētu šos pasākums no Briseles dalību valstu parlamenti, un uh, valdības nav dumjāki, kā mēs šeit Briselē. Paldies! Uh, es vēlos pateikties referentē, saka Pokakungs, uh, par viņas drosmi. Viņai tā būs nepieciešama arī nākotnē, jo tabakas lobētāji arī ir ļoti droši. Viņi uh, ierod šeit parlamentā, raksta mums daudz vēstuļu un daži deputāti deputāti runā par subsidiaritātes principiem, un eh, jūs dzirdējat arī iepriekšējo runātāju, kurš par, eh, uz to norādīja. Protams, tas jau ļoti vienkārši. Katru gadu 700 tūkstoši cilvēku patērētāju mirst tabakas eh, lietošanas dēļ, un tādēļ ir nepieciešams tos aizstāt ar jauniem, un tādēļ tiek izmantots dažādi, izmantot dažādi aromāti, tiek radīts cigaretes, ko vieglāk smēķēt, kas ir pievilcīgas jauniešiem. Un tādēļ mums ir jāvēršas pret šādiem trikiem. Komisija ir iz, izstrādājusi ļoti kvalitatīvu priekšlikumu un mums būtu jācīnās, mums ir jācīnās par Eiropas pilsoņu interesēm. Tagad Ajūzo kundze, pēc tam Okunī kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. jebkuri veselības aizsardzības pasākumi ir jāatbalsta, bet es gribētu uzsvērt to, ko es teicu, tad, kad mūsu vidū bija komisija, komisārs. Es uzskatu, ka šīs direktīvas teksts ir jāsaskaņo ar direktīvas par nelegālas tabaks produktu tirzniecības apka, apkarošanas 14. pāntu, bet uh, tas nav vēl izdarīts. Uh, Uh, konvencijas protokols par uh, šiem jautājumiem uh, um, ir parakstīts daudzās pasaules valstīs. Mums ir nepieciešams vienots kodeks attiecībā uz tabaku kā aktīvo vielu. Un tas ir jānodod administrāciju ziņā, tāpat mums ir jādomā par to, kā uh, īstenot informācijas kampaņas skolās par šiem jautājumiem. To tabaks subsīdijas, ko pieminēja Līzes kungs, šeit ir runa par tabakas uh, auga uh, subsīdijām, un tas pats uh, tiek darīts attiecībā uz cukurbetiem, kaut gan arī cukurs ir kaitīgs veselībai. Okonijas kundze. Uh, Eh, priekšstādātāji kungs, lūdzu piešķirt man nedaudz vairāk laika, jo es vispirms pārstāvēšu Fransuāzu Grostēti un pēc tam paudīšu arī savu viedokli. Priekšstādātājs saka, tomēr pusotra minūte jūsu rīcībā. Tātad šīs direktīvas projekts ir vērsts uz ļaunuma sakni, jūs šeit pieminējāt skaitļus Eh, Grostets kundze diemžēl nevarēja uzstāties, viņai bija jādodas uz citu sanāksmi. Viņa uzskata, ka ir jārunā par vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, profilakse, profilakses kampaņas uh, dalību valstīs uh, noplok. Un šobrīd būtu jāizmanto citi informācijas izplatīšanas kanāli, vēršoties pie mērķa grupām izmantojot uh, tādus informācijas izplatīšanas kanālus, ko izmanto jaunieši, jo tieši viņi, viņus visvairāk skar šī problēma. Uh, un šādas kampaņas var būt ļoti rentablas salīdzinājot ar citiem uh, Eh, sanitāriem pasākumiem. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāizvērtē šis aspekts. Es no savas puses uzskatu, ka ir jāīsteno izglītojoši pasākumi skolās un nevis jārosina dalībvalsts, bet jā uzdod par pienākumu dalību valstīm to īstenot, stāstot par tabaku skaitīgumu. Tālāk par elektroniskām cigaretēm. Komisijai nepieciešami zinātniski pētījumi, lai labāk regulētu šo izstrādājumu. Dažās valstīs elektroniskās cigaretes tiek uzskatīts par cigaretēm, bet citās valstīs tās uzskata par medikamentu. Un likumdevējiem šeit nav nekādas skaidrības. Tālāk par mārķējumu Protams, jau būtu labi ticēt, ka fotografija izvietošana mainītu situāciju, bet tabaks industrija šobrīd mums, mums uh, rāda to, ka ir tādi skaisti zīmējumi, kas patiesībā noslēp visus šos brīdinājumus un ir neefektīvi. Paldies, priekšsēdētāji! Saka. Desmit minūtes vēl, un līdz ar to mums ir iespējams arī vēl atbildēt uz visiem jautājumiem, un arī, protams, referentē būs jādod jautājums un atbilžu iespēja. Nu, es ceru, ka šis bija tiešām tāds sākotnējās labās debats, un tas, ko teica Kalhans Florence par e-cigaretēm, tieši elektroniskām cigaretēm, dažas izskatās, ka tīri vai tvaika pumps. Uh, nu, galu galā tā ne, nevar viņas maldinoši pārdot, tā kā ir jāsauc cigaretes pa cigaretēm. Un ir jāskatās precīzi, kā tad īsti šo tam risinās eh, komisija, to es aicinātu paskaidrot. Un mēs redzam bijušajā, protams, arī uh, smēķētāji, kas ir pārtraukuši, mēs nevēlētos tagad no jauna piedzīvot to, ka jaunieši tā sāk visu pārsvēršas uz elektroniskām cigaretēm. Jo tabaka, piemēram, nu jā, tad tagad varbūt šī priekšlikuma rezultātā vienkārši tā vairs netiks izmantot tik ļoti, vai gandrīz tā, ka tiek aizliegt. Um, bet um, nu, kādā ziņā mums ir jāskatās, ko mēs virzamies. Bet kādā ziņā vēl Lindai arī Lindai Kmēvenai, viņa ir veikusi arī savus, protams, ļoti nopietnus pētījumus darbu. Viņa saprot skaidri, ka te ir eh, skaidrs spēles noteikumi, te ir liels komerciālās intereses iesaistīts un tā tālāk. Tā ka šodienas debats, manuprāt, bija ļoti labas un tagad ir ļoti labi uzsākušās. Un esmu diezgan arī jau nomierināts par to un ka viss būs ļoti labi. Došu vēl, protams, arī, protams, savu vārdu komisijai piecas minūtes, lai vēl būtu piecas minūtes arī e, e, referentē pēc tam. Šnehalkungs, jāpaldies. Paldies! Jautājums par to, kāpēc nevarētu valdības, eh, tad, ne, mēs varam arī dalībvalstīm atļaut darboties vēl vairāk. 341. apsvērumu punkts arī to nosaka, un ka dalībvalsts var ieviest papildus pasākums. Par snus, um, nu, Zviedrijas valdība panāca šo atbrīvojumu tikai tāpēc, ka attiecībā uz pašu produktu laišanu tirgu, apriet tirgu, bet ne uz visiem pārējiem. Vispārējās normas viņiem paliek spēkā. Tad būs patlīgs spēk arī šī pati regula, kas jau ir attiecībā ar visām vielām. Par arī, protams, pārobežu tazniecību mēs nevaram aizliegt. Um, un es jums varu apstiprināt. Bet mēs uzskatām, ka pilnībā aizliegums būtu diezgan neefektīvs līdzeklis šādu parādību kontrolēju. drīzāk mēs varētu skatīties, vai vispār tad ir juridiski pamatots tieskā bāze, tas nav iespējams. Par elektroniskām cigaretēm. Kāpēc tas iekļaus tabaks produktu direktīvā? Tieši tāpēc, ka nikotīns elektroniskajās cigaretēs arī iekūts no tabakas. Tas ir aizstājēji produkts uh, tabakai, un līdz ar to mēs uzskatām, ka tas arī jāiekļauj šajā direktīvā. Šobrīd ir vairāks arī, protams, uh, nu, nopietnas drošības varbūt apdraudējumi, jeb bažas par to. Linda Makevena jau uz to norādīja, tātad par to, ka bērni varētu arī, protams, varētu nomirt, pat ja viņi izdzertu nikotīnā šo tilpni patronu. Um, Tagad mēs skatāmies, kāda ir attīstības tendence. Uh, atsevišķi produkti kļūst pilnīgi pat tā, ka dzīves stila produktu, nevis vairs vienkārši tāds smēķēšanas produktu. Ungārijā 2012. gadā 35% no jauniešiem bija jau izmēģinājuši elektroniskās cigaretes, pat ja viņi kā nav smēķētāji, bet, lūk, nikotīns pats jau viņus padara atkarīgus. Un viņi varētu arī tad jau izkāsākt elektroniskām cigaretēm, bet īstenībā tad pāriet uz tradicionālām cigaretēm, tas ir trau, drausmīgi. Polijā līdzīgi arī 20% no jauniešiem jau bija pamēģinājuši elektroniskās cigaretes. Un visbeidzot, mēs nevēlētos, lai elektroniskās cigaretes pazust no tirgus pilnībā. Nē, tāds nav domāts, ja tas ir efektīvs līdzeklis, kā kaut kādā veidā var regulēt tirgu un palīdzēt uh, smēķētājiem atteikties no smēķēšanas, tad mēs to atbalstām. Bet vienlaikus mēs saprotam, ka tas arī ir jāregulē pats par sevi. Ir jānodrošina arī droša vide, skaidrs tiesiskais ietvers. Tāda arī farmako mm, tieskās regulējums. Tā kā tie ir jautājums tikai par to, kādā veidā mēs varam administrēt produktus, un jautājums ir par to, kādā veidā jūs iegūstat nikotīnu. Un mm, elektroniskā cigaretē, protams, šī iesūkšana notiek ar tā kā izsmidzināšanu un nu, tā kā vai nevis vairs paņem no kārbiņas un pats satin savu cigareti. Jauniešiem mēs redzam 15% pieaugums ir bijis tieši viņiem pievilcīgo produktu tirgus sektorā. Tātad šīs uh, liesās cigaretes, <laughs> tie, tievās cigaretes, piedošana, kas izskatās bieži vien tā kā uh, lupu krāsas, kas pat liekas, ka, ah, oh, viņas ir elegants foršs, palīdz pat nomest lieko svaru un tā tālāk. Uh, Nu, mēs šādu tirgus maldinošos pasākumus nekādā ziņā nedrīkstam atbalstīt. Par cigarelām tā arī varētu būt nopietns tāds jautājums, kur varētu apiet gandrīz šo direktīvu, bet mēs uzskatām, ka mums arī konkrēts arī pasākumu kopums, kā mēs varētu tomēr tam preto vērsties. Tātad displeja aizliegums, kā mēs skatāmies, tātad te galvenā galā mēs runājam par pašiem produktiem, nevis direktīva par to, kādā veidā tiek izkārtoti produkti tirzniecībā. Tā kā drīzāk tad tādas normas būtu jākļauj reklāmas. šī vēlreiz ir atbilde, tad par ko mēs sakam, te nav tirzniecības direktīva, bet gan produktu uh, direktīva un līdz to šāds jautājums par reklāmu un dažādu veidu produktu izvietošanu nav izsaistoši. Pār to, ka šeit ir noteiktais um, jautājums par šīm kabaks iepakojumu kārbiņām. Nu, viens ir, kad ir uh, brīvā tātad tabaka, ko jūs uh, paņemat no arī tabaks maisiņu uh, pīpei, vai arī tas, ka jūs arī paši uztinat pabi, savus cigaretes, nu te ir atšķirīgi. Nu, mēs te nosakām, ka 200 gramu kaste īsti nav tas, ko jaunieši tad arī varbūt ņems līdzi, izējot vienkārši tad izklaidēties. Tādēļ galvenokārt šis ierobežams ir mazajām devām. Un vēl jūs runājat par šiem šķidrumiem, protams. Nu, ja šie šķidrumi ar nikotīnu būtu arī, protams, ka bērni to varētu iesūkt kaut kādā veidā izcert. Nu, tā bieži vien tas arī kaut kas pārpalikuma mētājas pat bērnu spēļu laukumos tam līdzībā. Tas, es domāju, ka tas īstenībā jau arī ir tā, ka arī ja ir izsmēķi, tad tajos jau arī jau vien daudz bīstam vielu. Tā kā tas nav par to, ka uzreiz tas būtu jāizliec. Tas gan, bet tā referentē vārds. Šoreiz izteikšos īsi, jo debats jau ir bijuši garš. Paldies, kolēģi! Vairums šķiet atbalsta šo tiesību aktu. Vēl ir daži jautājumi. Es redzu, ka par e-cigaretēm mums jābūt atsevišķām debatēm, mums jāuzklausa eksperti, jo regulējumam jābūt pareizam. Varbūt es varētu organizēt eh, semināru kolēģiem par e-cigaretēm. Runājot par tirzniecību interneta, Hībners kundze minēja, jā, piekrītu, tā ir problēma. Jūs zināt, dažās valstīs, piemēram, Vācija, jūs varat internetā saņemt eh, bezmaksas cigaretes, jūs reģistrēties un jums tās atsūta. Es zinu, ka dažās citās valstīs, piemēram, Grieķija, Uh, eh, naktsklubos cigaretes tiek vienkārši par brīvu izdalīts jauniešiem. Tālūk, rūpniecības pārstāvi rūpējas par to, lai jaunieši mm, nesmēķēti. Par mentolu. Jā, kāpēc ASV un Kanāda nav aizliegušas mentolu lietošanu? Es nezinu, par Kanādu es runājuši ar cilvēkiem ASV. ASV par, par laimi, kāpēc uh, uh, netika mentols aizliegts cigaretēs, bija tīri lobēšanas dēļ, tātad nebija nekāda zinātniska pamatojuma tam. Uh, ir ārsti, un viņu sacītē mums, sacītē mums jāieklausās, ka saka, ka mentos padara uh, cigaretes izjūtamākas un dziļāk tās var ielpot, un arvien vairāk jaunieši tad šādas mentola cigaretes smeķē. ASV neaizliedz izmantot mentolu. Un tagad kas notiek? Pasaules tirniecības uh, eh, organizācija ir eh, saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas eh, noteikumiem tagad ASV par to notiek tiesprāva, jo lūk tiek diskriminētas citas garšas, atļaujot tomēr lietot uh, mentola garšu. Es nezinu, vai mēs te gribētu šādu situāciju pie mums. Mums jāuzmanās no tā, lai lobby pa cērtas durvīm nepanāktu savu, kas tomēr beigās eh, mūs novada eh, uz apsūdzētā soli. Tad lūdzu saklau, saklausiet kārtīgu pamatotu līdzsvaru šajos argumentos. Nu, beigumā vēlos sacīt Ah, laikam viss jau minēja. Ak tā, informēšanas kampaņas, es dzirdēju, daudz kolēģi par to izteicējis. Jā, protams, arī tas mums ir vajadzīgs plašākā apjomā. Taču Aukonī kundze mums, diemžēl, nav pilnvaru uzspies šādas kampaņas dalībvalstīm. Eiropas saimnībā nav šo kompetenci. Mums jāskatās, ko mēs šeit varam darīt. Atālkā pridinājumi, jā, tie neliks pilnīgi. Uh, Eh, neuzspiedīs jauniešiem pārtraukt smēķēt, taču mums ir pētījumi no ārstiem, no eh, NVO eh, un citiem, kā dažus jauniešus tas tomēr ietekmē, un tas nozīmē dažas jauniešu dzīvības. Un ja mēs tagad varam pielikt punktu smēķēšanai pamazām, tad uh, tas nākotnē būs tikai labāk. Bij, mēs taču sats dzirdējam, ko uh, komisija sacīja, 94% cilvēks sāk smēķēt jaunībā. Man šeit ir vesels tūte ar eh, cigaretēm, taču es neesmu nodomājis smēķēt. Lūdzu, izveidosim visā Eiropā visapvarošu smēķēšanas ierobežojumu sistēmu. Neieklausīsimies lobbyjos, kuri dara visu, lai mēs viņos ieklausītos. Tas ir tas, ko mēs varam darīt šeit, kā Eiropas parlamenta deputāti. E, dalībvalstīm ir savs darāmais un izstrādāsim šeit visaptvarošu tabaks preču tiesību aktu. Lielas paldies! Paldies par jums e, nos, noslēgumu vārdiem. Nu ko, viss atsāksim darbu pulksten 15.00. Esam izskatījuši šo darbu kārtības jautājumu. Un vēl jums pastāstīšu.